Godātie kolēģi, būtu laiks sākt sanāksmi, ja jūs atļaus, eh, ja atļausit, lūdzu visi ieņemiet savas vietas. Vai jūs ejat prom? Nē, jūs vienkārši nomainīsiet vietas, vai ne? Jā, labi. Jauki, ka jūs paliekat. Bet tad eh, Eh, Divus gadus jums vajadzēja, lai nonāktu pie šī secinājuma, vai ne? Labi, tagad vairs nejokosim. Sāksim sanāksmi. Pirmais punkts darba kārtībā ir darba kārtības pieņemšanā. Ja nav eh, grozījumu priekšlikumu, tad darba kārtībā tiks uzskatīta par pieņemto. Otrais punkts ir protokola apstiprināšana. Jūs saņēmāt protokolus un uh, tos uzskatīsim par pieņemtajiem sēdes beigās, ja nebūs iebildumu sēdes garumā. Tagad trešais punkts. Uh, kalendāra projekta pieņemšana nākamajam gadam. Katru gadu mēs darām visu, lai uh, visus pieprasījumus iekļautu kalendārā. Un kā parasti, mēs ņēmām vērā priekšlikumu schēmu, ko esam saņēmuši no parlamenta administrācijas. Un lūkojamies arī, kādas sēdes apmeklē mūsu komitejas locekļi. Centāmies izvairīties no pārklāšanās ar citām komitejām. Protams, kalendāra projekts nav ideāls, bet darījām, ko varējām. Un ceram, ka varam tagad šo kalendāra projektu apstiprināt. Tad uh, sanāksmes beigās tas tiks uzskatīts par apstiprinātu, ja nebūs iebildumu. Gribu jūs informēt, ka notika dažas lietas, par kurām jāpaziņo. Uh, mūsu delegācija devās uz Grieķiju jūlijā, un arī septembrī uh, mēs bijām Grieķijā. Es aicināju ministru Hrizakolīdesu, kas ir atbildīgs par reģionālo attīstību un reģionālo politiku Grieķijā. Aicināju viņu ierasties mūsu sanāksmē novembrī. Viņš apsolījis to darīt. Viņš paziņos par Grieķijas plāniem izaugsmes atjaunošanai un par reģionālas politikas aspektiem. Otrais informācijas aspekts ir saistīts ar rakstīto procedūru koordinatoriem. 22. septembrī šī procedūra ir beigusies. Bija vairāki lēmumi, kas saistīti ar to faktu, ka Eiropas komisija 1. augustā ir pieņēma svarīgu lēmumu par pamatregulu reģionālajā politikā, tad šī regula tagad ir grozīta, un mums jārīkojas ļoti ātri. Process jāvirza uz priekšu, tāpēc koordinātori nozīmēja priekšsēdētāju par referenti attiecībā uz abiem priekšlikumiem. Koordinātori apstiprināja arī stratēģiju, un a, viņi piešķira arī mandātu referentei a, izpētes sarunām ar komisiju un padomi. Mēs ceram panākt vienošanos vienā lasījumā. Tāpat ir mandāts sagatavot uh, likumdošanas uh, projektu, tad bija paredzēts uh, to sagatavot uz šodienu. Nedaudz vēlāk mēs diskutēsim par komisijas priekšlikumu. Un koordinātoru lēmums paredz galīgo balsojumu 14. novembrī. Uh, mūsu komitejā un eh, decembrī eh, plenārajā sanāksmē. Koordinātori iesaka, nu, viņi ir pieņēmuši lēmumu atcelt mūsu pieprasījumu par pašiniciatīvas eh, ziņojumu attiecībā uz valsts iepirkumu Tas lēmums eh, tika pieņemts tāpēc, ka komisija drīz sagatavos jauno pamatdirektīvu par valsts iepirkumu. Un tāpēc uh, tagad nebūtu īstais laiks uh, gatavot šo pašiniciatīvas atzinumu. Un pēdējais paziņojums no manas puses, tas ir um, uh, skumīgs paziņojums eh, Kristiāns Šapenku, kas strādāja mūsu komitejā no paša sākuma. Eh, viņš ir jau eh, ļoti vecs. 37 gadus viņš pavadīja Eiropas institūcijās, 7 gadus viņš veltīja mūsu komitejas darbam. Tātad tas ir īsts uh, dārgakmens, bet vi, mēs viņam zaudē, viņu zaudēsim, ja viņš dodas pensijā. Šodien ir viņa pēdējā uh, darba diena. Varbūt viņš arī vēlas pateikt dažus vārdus, tad viņam būs iespēja pievienoties mums un izteikties. Lielas paldies par visu paveikto darbu pie Eiropas projekta plašajā vārda nozīmē. un mēs novēlam jums vislielākos panākumus turpmākais aktivitātēs. Now, me, I... Un tagad, kolēģi, mēs tagad nerunāsim par tam briesmām, kas te būs ar aizvietošanu. Kā jūs zināt, procedūras parlamentā ir kļuvušas tik sarežģītas, ka grūti virzīties uz priekšu ātri bet domāju, ka eh, Migēls mums palīdzēs kaut gan Kristiānu ļoti grūti aizvietot. Labi, tagad piektais darba kārtības punkts. Uh, atzinuma projekts par kopējā muitas tarifa autonomā nodokļu piemērošanas pagaidu atcelšanu uh, dažu ražojumu importam Kanāriju salās. Gribu jūs informēt, ka Spānijas karaliste, tad Spānija, pieprasīja Kanāriju salu uh, pārvaldes um, vārdā šo pagaidu atcelšanu kopējiem muitas tarīfiem. Tas ir nepieciešams, lai veicinātu vietējo attīstību un vietējos ekonomikas operatorus. Eh, tas veicinās arī nodarbinātību un stiprinās Kanāriju salu ekonomikas konkurētspēju. Šis lēmums nekādā veidā nekropļos konkurenci, un būtībā runa ir tikai par vietējo ietekmi eh, šī atcelšana, pagaidu atcelšana veicinās vietējo attīstību. Un es ierosinu uh, izmantot šeit vienkāršoto procedūru, balstoties uz 46. pantu uh, līgumā. Tas nozīmē, ka grozījumu nebūs pie šī ziņojuma projekta. Un, ja jūs akceptēsiet šo vienkāršoto procedūru, tad mēs varēsim ļoti ātri nodrošināt juridisko skaidrību līdz šī gada beigām. Nezinu, vai kāds vēlas izteikt kādu komentāru. Lūdzu. Obrigado, Sra. Presidente. Queria só fazer um, um breve comentário relativamente a esta, esta proposta. Paldies, priekšsādātāji. Ļoti īsts komentārs. Mēs jau runājām pēdējā reizē par šo tēmu, un es gribētu uzsvērt, ka šis instruments ir ļoti svarīgs mazajām ekonomikām, kā piemēram Kanāriju salām. Jāsaka, ka identisks priekšlikums tika iesniegts pagājušajā gadā, oktobrī, attiecībā uz Madēru un Azoru salām. Un um, šādam instrumentam ir ļoti praktiskā nozīme. Pirms divām nedēļām aptuveni es saņēmu e-pasta e, ziņojumu e, no viena uzņēmuma, kas sūdzās, ka pirms diviem mēnešiem e, tas centās importēt aprīkojumu šūju mašīnas, kas ir nepieciešamas šīm uzņēmumam Tātad šīs šujmašīnas ir paredzētas, lai šūtu būras buram laivām, un šis uzņēmums atsaucās uz vienošanos, kas tika noslēgta pagājušajā gadā, bet Azoru salu pārvalde teica, ka tā neko, nema, neko nezin par šo vienošanos. Un tad muitas iestādes sazinājās ar Madeiras salām, uh, Uh, tur arī neviens neko nezināja, un tāpēc uzņēmumam bija jāsamaksā importa uh, nodevas. Tas rāda, ka šis darbs uh, beigu beigās var arī neko nenozīmēt šim reģionam, ja valdību uh, pārstāvji attiecīgajās dalību valstīs uh, neīsteno šos lēmumus. Un tāpēc vajadzētu uzdot praktisko jautājumu komisijai, vai ir izdarīts viss nepieciešamais, lai īstenotu šos lēmumus. Nu, vajadzētu apjautāties par to pašu arī dalību valstīm. Dalību valstīm taču jāinformē uh, par pasākumu izpildi. Un jāsaka, mēs nevēlamies situācijas atkārtošanu. Mēs nevēlamies, lai arī Kanārijas salās notiktu tas pats kā Azoru salās. Mēs vēlamies taču atbalstīt uh, uzņēmumus dalību valstīs, un um, tam ir nepieciešams, lai dalību valstis pilda savus mājas uzdevumus. Citādāk mūsu darbs uh, būs absolūti bezjēdzīgs. Būtu tiešām ļoti svarīgi, lai komisija to paturētu prātā un lai tā vērstos pie valdībām ar lūgumu strādāt labāk. Man šķiet, ka Dimitris Vardakakis no komisijas arī vēlējas kaut ko teikt, bet lūk, jūs redzat, ir pieprasījums no mūsu puses darīt visu iespējamo, lai visas dalību valstu iestādes tiktu savlaicīgi informētas par šiem lēmumiem un lai visi varētu uh, vietējā līmenī izmantot uh, šos atvieglojumus. Tad komisija jāpanāk, lai dalību valstis tiešām pildītu savus pienākumus. Nezinu, vai komisijas pārstāvji ir gatavi uzņemties uh, šīs saistības. Varbūt jūs vēlaties kaut ko pateikt? Jā, paldies! Jāsaka, šī informācija mums ir jauna. Mums ir regula, Uh, un regula uh, tieši ir piemērojama visās dalību valstīs, tad it īpaši attiecīgajā reģionā. Mēs neesam vēl saņēmuši šo jautājumu, kuru tagad uzdeva jūsu kolēģis, bet mēs izpētīsim situāciju un, protams, atbildēsim tik ātri, cik vien iespējams, un versīsimies arī pie Portugāles iestādēm. Liels paldies! Es saprotu, uh, ka Tā ir atbilde uz izteiktajām bažām, un mēs ceram, ka situācija neatkārtosies. Labi, tad mēs balsosim par šo ziņojuma projektu nākamajā sanāksmē. Es nepamanīju, ka ir vēl viens komentārs. Lūdzu. Paldies, eh, priekšsādātāji. Eh, ļoti īsi eh, arī neliels komentārs no manas puses. Es uh, gribu turpināt to, ko teica Madeiras uh, deputāts. Es saprotu uh, viņa uztraukumu, bet jāsaka, Spānijas iestādes tieši vēlas šo pagaidu atcelšanu autonomajam nodoklim, lai veicinātu vietējo attīstību. Protams, mums ir jāievēro Uh, ekonomisko operatoru intereses. Mums ir jāveicina attīstība Kanāriju salās, un tieši tāpēc šī tēma ir tik svarīga mūsu komitejai. Es pilnībā piekrītu tam, ko teica referente, un domāju, ka jāpieņem proj ziņojuma projekts bez grozījumiem. Labi, paldies, tad vairs komentāru pašlaik nav. Un tad, ja nebūs iebildumu līdz sanāksmes beigām, tad procedūra tiks uzskatīta par apstiprinātu. Balsot nevajag. Jā, tas ir 46. pants, tad, ja nebūs iebildumu, procedūra tiek uzskatīta par pieņemtu. Un tagad sestais punkts darba kārtībā. Sestais un septītais punkts būtībā ir skatāmi kopā. Tie ir cieši saistīti. Un kā es uh, jums sākumā pastāstīju, mums ir koordinātoru lēmums. At runa ir par kohēzijas politikas regulas grozīšanu. Un mums ir divi atsevišķi lēmumi, tad divas procedūras un attiecīgi divi ziņojumi. Sāksim ar sesto punktu Kā es teicu, stratēģiju mūsu koordinatori jau pieņēma. Man atliek jums īsi pateikt, pirms došu vārdu komisijai, ka šī regula ir sagatavota uh, kā reakcija uz krīzi dažās no mūsu dalību valstīm ir tīpaši tajās valstīs, kas ir smagi cietušas krīzes laikā. Šī regula atbilst arī mūsu koordinātoru lēmumiem. Un uh, uh, ir ļoti aktīva sadarbība starp visām trīs institūcijām. Pagājušajās nedēļās mēs daudz strādājām, apmainoties ar informāciju un cenšoties izzināt komisijas un padomes nostājas, kā arī gatavojot Eiropas parlamenta nostāju. Laika grafiks ir ļoti saspringts. Ja mēs vēlamies izdarīt visu, ko mums iesaka koordinātori, proti panākt vienošanos pirmajā lasījumā, mums ir jākoordinē visas nostājas, uh, un tīpaši tad uh, divu leģislatīvo institūciju poz pozīcijas, jāsadarbojas īpaši cieši ar komisiju. Un komisija no savas puses būtu mums jāsniedz visa iespējama informācija par šo priekšlikumu iespējamajām sekām. Protams, sagatavošanās process vēl nav pabeigts nevienā no institūcijām. Nu, komisijā gan tas ir jau pabeigts, bet padomē vēl nē. Tur vēl notiek diskusijas par šo priekšlikumu. Un tāpēc es šodien uh, vēl nevēlos prezentēt ziņojuma projektu ar grozījumiem. Ir paskaidrošanas raksts, kas jums ir pieejams, un tajā es norādu uz tam jomām, kur, manuprāt, būtu vajadzīgi uzlabojumi vai grozījumi, salīdzinot ar sākotnējo komisijas priekšlikumu. Šo grozījumu mērķis būtu palīdzēt īpaši tām valstīm, kas īpaši smagi ir cietušas krīzes laikā. Ir Uh, jāpalīdz uh, šīm valstīm uh, tikt galā ar līdzfinansējumu koheizijas politikas programmās. Tai pašā laikā, protams, nemainot kopējos piešķirumus un kohēzijas politiku atsevišķajām dalībvalstīm uz šo periodu. Palīdzība dalībvalstīm nozīmētu ka mēs palīdzam tām valstīm, uz kurām jau tagad attiecās makroekonomiskās palīdzības programmas - Ungārija, Rumānija, Latvija, Portugāla, Grieķija un Īrija. Šis priekšlikums eh, tiek izskatīts parastajā likumdošanas procedūrā. Pašlaik eh, gribu dot vārdu Rudolfam Nīsleram, kas vada reģionāla attīstības ģenerāldirektorāta attiecīgo nodaļu. Viņš varētu ļoti īsi pastāstīt mums par priekšlikumu, un varbūt kolēģi varētu arī uzdot jautājumus par komisijas lēmumiem. Vēlāk es pateikšu dažus vārdus par tām jomām, kur, mūsuprāt, būtu vajadzīgi grozījumi. Tad lūdzu, Rudolfs, Rudolfs Nīslers. Paldies, priekšētājs kundze, un labdien visiem klātesošajiem. Centīšos izteikties pēc iespējas īsāk, iepazīstinot ar būtiskākajiem punktiem šajā priekšlikumā. Sākumā par tā izcēlesmi. Bija divas sanāksmes ar jūnijā Eiropas padomas samits kurā tika norādīts, ka ir nepieciešams veicināt sinerģiju starp ES fondiem un aizdevumu programmām valstīm, kas ir uzraudzības mehānismu ietvaros. Un 21. jūlijā valstu vadītāju secinājumi pēc uh, Eirozonas sanāksmes, kuri tīpaši tika runāts par Grieķijas situāciju, un tika aicināts izveidot pasākumu, kas uz laiku palielinātu līdzfinansējuma likmes Grieķijai un citām saistītām valstīm. Komisija centās reaģēt uz šiem lūgumiem, kas izskanēja no padomes. Un 1. augustā mēs nācām klājā ar priekšlikumu, ka visi struktūra fondi uz kuriem, kas attiektās uz visiem struktūra fondiem. Šeit jūs redzat to daļu par struktūra fondiem, bet ir ļoti līdzīgs eh, priešlikums arī attiecībā uz attīstības, eh, lauka attīstības fondu un zivsainiecības fondu. Galvenais mērķis ir ārkārtas gadījumos sniegt eh, palīdzību tām valstīm, kas cīnās ar līdzfinansējumu grūtībām, jo tām trūks naudas, lai samaksātu savu daļu, un tad mēs atvieglotu šo uh, pienākumu sniedzot papildus līdzekļus. Šī doma ir ļoti vienkārša. Mēs piedāvājam palielināt līdzfinansējuma likmi, kas citādāk būtu piemērojami par 10%. priekšlikums, kā Hubners kundze jau teica, ir ļoti mērķiecīgs. Tas attiec tikai uz valstīm, kuras ir saņēmušas jau finansiālu atbalstu un tātad šo maksājumu līdzvarošanas mehānismu valstīm, kas ir ārpus Eirozonas un Eiropas finanšu stabilitātes mehānismus valstīm Eirozonā. Mēs uzskatām, ka visām valstīm ir jāsaņem vienādā attieksme. Priešlikums ir ļoti precīzs, runājot par uh, iespēju izmantot šo priešlikumu laika gaitā. Brīdis, kad valsts iestājās šādā atbalsta schēmā, ir arī tas pats datums, kad šīs valstis var arī sākt saņemt šādu veidu palielinājumu. Un izejas uh, laiks no šāda atbalsta uh, mehānisma, tas nozīmē, ka arī šis pabalsts vairs netiktu sniegts. Tad mēs atgrieztos pie agrākajiem uh, līdzfinansējumu maksājumu apjomiem. Mēs šo pieeju izmantojam, lai būtu viss tehniskajā ziņā ļoti vienkārši un ļautu mums ļoti daudz un ātri rīkoties, nodrošinot naudas līdzekļu valstīm, kurām tas ir nepieciešams. Un tas var darboties arī patreizējā maksājuma procesa ietvaros. Mums nav nekas jāmaina mūsu sadarbībā ar tālīm valstīm būs automātiska piemērošana sākot no tā brīža, kad valsts ir tiesīgi to izmantot, tad, kad šīs regulējums stāsies spēkā. Un šie pārnesumi tiks nodoti izmantojot uh, patreizējo maksājumu procesu. Ir ieteikums, ka dalību valstī būtu oficiāli jālūdz vai uz to attiektos šis regulējums, un komisija tad to varētu izmantot kā pamatojumu. Sakot ļoti pārliecinošu, es vēlos teikt, ka mēs arī skatīsimies uz parastajām programmām. Mēs esam izslēguši sadarbības programmas, jo tur tiek iesaistītas vairākas dalību valstis. Tas visu sarežģītu un arī finansiālās summas šajā politikas segmentā nav pārāk lielas. Tādēļ mēs uzskatījām, ka labāk ir koncentrēties uz galvenajām programmām. Ietekmi uz budžetu nav nepieciešams palielināt budžetu, mehānisms darbojas paredzot maksājumus šajos 10%, Tātad maksājumi tiktu sniegti agrāk un saskaņā ar komisijas aplēsēm par maksājumu apropriācijām uz 2012. gadu nebūtu nepieciešami papildus līdzekļi, lai nosaktu šos pasākumus, ja regulas stāsies spēkā. Savā priekšlikumā komisija nav piedāvājusi darbības izbeigšanās klauzulu, jo atbalsta laika posmu nosaka padomas lēmumi attiecībā uz konkrētām valstīm. Līdz ar to ir automātisks beigu termiņš, bet padomē jau bija tomēr runas par to, ka varētu ieviest darbības beigu klauzulu. Un kas ir svarīgi šeit un ko vēlos īpaši norādīt? Mūsu piedāvātais mehānismus ir jāpiemēro ar atklājējošu datumu. Mūsu mērķis ir tāds, tad, kad šīs normas stāsies spēkā, dalība valsts, kas uh, darbojas atbalsta programmā un ir iesniegusi lūgumu pēc maksājumiem, uh, varētu saņemt šo palielinājumu sākot no pirmā maksājuma lūguma, kas ir tiesiskajā periodā līdz brīdim, kad tas stāsies spēkā un tiks veikts pirmais maksājums. Tādējādi mēs varam pārnest ievērojums summas uz attiecīgajām dalību valstīm. Saskaņā ar mūsu aprēķiniem papildus maksājumu normas kas ir nepieciešams, lai eh, ieskaitot 2012. gada eh, paredzēto būt 2,3 miljārdi eiro, ņemot vērā prognozes, ko esam saņēmuši no dalībvalstīm par gaidāmajiem maksājumiem un papildus maksājumiem, kas jau ir veikti padomē diskusijas ir galvenokārt bijuši par diviem svarīgiem punktiem, un mans kolēģis no prezidentūras arī var sniegt papildus informāciju par to. Tātad par to, vai jāierobežo atpakaļējušā datuma uh, iespējas un vai vajadzētu darbības beigu klauzulu, un otrkārt par to, kuras valstis varētu to izmantot. Un, protams, jādomā par ierobežojumiem, uh, lai ierobežo to valstu skaitu, kas ir jau šajos divos mehānismos. Bija jautājums arī par komisijas lomu šī procesā. Mums svarīgais ir tas, ka komisija ir gatava izvērtēt dalību valsts lūgumu uh, iekļauto šajā sistēmā un arī izvērtēt pamatojumu, kādai šāds lūgums ir izdarīts. Bet uh, mēs nevēlamies un negribam pieņemt to, ka tiktu pievienota papildus procedūra, kas komisijai dotu iespēju izlemt par atsevišķiem gadījumiem, vai valstī ir vai nav jāizmanto šāds mehānisms. Mēs uzskatām, ka padoms lēmums iekļaut valsts šādā mehānismā ir iemesls, kas ļauj piemērot arī pašu mehānismu. Līdz ar to ir jābūt kaut kādam zināmam automātismam, kas ir šeit iekļauts ar mērķi izvairīties no jebkādā, jebkādas kavēšanās uh, atbalsta sniegšanā. Uh, kas arī ir šīs uh, schēmas mērķis. Uh, Priekšsēdājas kundze, es labprāt palīdzēšu jums un padomēšanī darbā, un es aicinu ļoti aktīvi sadarboties nākamo nedēļu laikā, lai šo priekšlikumu varētu virsīt uz priekšu, un mēs esam jūsu rīcībā un gatavi sniegt papildu informāciju. Paldies! Šeit Žuverkungs eh, vēlas ko piebilst. Lūdzu. Prezidentīrs vārdā, kurš ir atbaldīgs par šo darbu. Jā, paldies, priekšsēdājas kundze. Vēlos tikai apstiprināt, ka mēs šos grozījumus skatām kā augstāko prioritāti un mums ir bijušas piecas sanāksmes. Un uh, mēs uh, sākam jau toties vienprātībai par šiem diviem grozījumiem. Uh, par Rudolfu Nīslē pēdējo grozījumu gan pagaidām nevaram to pašu teikt, bet progress tomēr ir ievērojams. Mēs ceram, ka padomas grupā darbs tiks pabeigts tuvākajā laikā, un mēs varēsim jūs iepazīstināt ar to, kāds ir rezultāts, un darīt to arī korporā nākamo nedēļu laikā. Paldies, Ramanesku kundze, lūdzu. Am ascultat cu atenție expunerea domnului. Man Bija ļoti liels prieks uzklausīt, uzklausīt Nīslera kunga teikto. Es domāju, ka tiešām ir ļoti svarīgi pieņemt šo ziņojumu pēc iespējas ātrāk un palīdzēt tām dalībvalstīm, kurām uh, ir vislielākās grūtības krīzē, tāpēc, lai šīs dalībvalstis varētu turpināt darbu pie saviem projektiem. Un šis lēmums sasaistīt to ar kofinansējumu. Uh, var tikt izmantots, lai īstenotu mērķus, kas palīdz veicināt ekonomiku, darba vietu saglabāšanu un tā tālāk. Vienlaicīgi tas būs ieguldījums bezdarba apkarošanai. Ir ļoti svarīgi, lai valdības, lai šo valstu valdības uh, varētu izmantot šo finansiālo atbalstu maksimāli, vismaz mums jābūt par to drošiem. Būtu ļoti interesanti uzzināt no Eiropas komisijas, cik labi šī nauda tika izmantota, kuru saņēma piecas dalībvalsts 2010. gadā. Tās bija valsts, kuras visvairāk ciet no krīzes. Mēs uzklausījām lūgumu atbalstīt šīs valstis. Un tagad tiek pieņemt jaunu lēmumu šajā virzienā. Bet mums jābūt drošiem par to, ka šo valstu uh, valdības saprot atbildību, kāda gulst uz viņu pleciem, lai uh, vislabākajā veidā izmantot šos palīdzības instrumentus. Un būtu ļoti labi zināt, vai šajā sakarā ir jau veikts kāds izvērtējums lai mēs varētu uzticēties tam, ka mūsu puls nebija veltīgs un ka mēs esam rīkojušies efektīvi. Paldies. Nalbricht. Bruktkungs. Paldies, priekšsētāji. Man ir daži komentāri un arī jautājums. Pirmkārt, es varu atbalstīt grozījumu pamatīdēju. Tas ir tīri politisks vēstījums, un es esmu gatavs to atbalstīt, bet eh, pāris komentāri. Pirmkārt, manuprāt, Eiropas padomēji jāapzinās, ka pieņemot šo lēmumu jūnijā, kohēzijas politika un instrumenti var būt liederīgi cīņā pret krīzi gan šodien, gan rīt. Un ja viņi gatavi izmantot šo instrumentu, tas nozīmē, ka tas ir svarīgs, nevis kaut kas um, maznozīmīgs. Ir nepieciešams šāds elastīgs instruments arī turpmāk. Otkārt, mums ir ļoti skaidri jāpasaka, ka tas ir tikai pagaidu instruments. Tādēļ ir pilnīgi skaidri jādefinē šāda situācija jaunajā regulējumā, jo tur mums jau uz šodienu ir nepieciešamā pieredze un mēs nevaram strādāt turpmāk ar domu, ka nekas nav noticis. Nebūt tā, ka mums būs jauna regula, un tad mēs to grosim tādēļ, ka kaut kas notiks nākotnē. Tādēļ jaunajā regulā ir, eh, ir tas viss jāatspoguļo. Un kā būs ar sekām? Jo visam jau vienmēr rodas sekas. Ja mēs izmantojam šo frontloadingu un palielinājumu, tad nākamajos gados šajos valstīs būs zināmas sekas. Piemēram, būs mazāk projektu vai arī mazāks eh, līdzfinansējums. Jo tā, kā jūs teicāt, nav jauna nauda. Mēs ņemam naudu no nākamajiem gadiem, to mēs eh, izmantojam tagad, un tas nozīmē, ka nākamgad naudas būs mazāk. Jo summa kaut galā eh, nemainās. Tātad mēs zinām, vai mēs zinām, kāda būs uh, sekas, vai būs mazāk projektu vai mazāks līdzfinansējums. Tas mums ir ļoti svarīgi, jo mums ir jāapzinās, ko mēs šobrīd darām, ņemot vērā, ka pašu pamatdomu kā tādu mēs atbalstam. Un tāds neliels jautājums. Ne visi no mums zina. Zin, ko tad nozīmē sunset clause, ja darbības beig klauzula. Varbūt jūs varētu to paskaidrot. Uh, Mr. Angurakis. Angurakis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribētu teikt sekojošo. Vispirms gribu teikt, ka pirmajā atsūrmēt uzmetienā šķiet, ka šis, ar šiem pasākumiem mēs palīdzām tām valstīm, kurām ir vislielākās problēmas krīzes laikā. Bet tas tikai šķietami tā ir, ja mēs uh, ciešāk ieskatāmies, kas patiešām Grieķijā šodien notiek. Pirmais jautājums ir šāds. Uh, Ir taču pārāk skaidrs tas, ka krīzes laikā ka šīs programmas ir eh, iesaistītas. Tātad, ja mēs gribam apkarot krīzi, tad mums jau tot jautājums, kāds ir šo programmu saturs, kā mēs varam šīs krīzes pārvarēt un tās nepastiprināt. To es gribētu saprast, ka katrā ziņā šīs programmas turpinās. Un otrkārt gribu teikt, ka Grieķijas gadījumā, kad tika darīts zināms, ka būs jāsamazina valsts daļa līdz, līdz finansējumā, vienlaicīgi tika teikts arī, ka daudzas programmas tiks ietaupīts, jo tās tika izmantotas pārāk maz, vismaz tā tika teikts. Vai šis mazākais izmantojums nākotnē spēlēs kāds uh, kādu lomu, un trešā, treškārt lielie ietaupījumi, kuri tiek izdarīti um, attiecībā uz darba ņēmējiem. Šeit samazinājums ir 40%. Tas attiecās arī uz tiem, kas strādā ekonomikas ministrijā. Tieši ar šīm programmām un ar struktūra fondu līdzekļiem es domāju, ka tieši tas nākotnē situācijas sarežģīs vēl vairāk. Tālāk. Ja mēs samazinām programmu skaitu, lielu programmu skaitu, tas nozīmē, ka tie, kuri pelnīs krīzes rēķinu, pelnīs vēl vairāk. Tas nozīmē, mums būs mazāk programmas, bet vairāk naudas, tad tie, kuri šajā spēlē ir iesaistīts, iegūs vairāk, un liela daļa tautas cietīs vēl vairāk. Paldies! Thank you, Marija. Paldies, uh, Fonds Šmits kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Negribētu nu, tagad runāt par krīzes smagumu, kur mēs piedzīvojam un kura, protams, noved pie tā, ka tiek izsmelt struktūra fondi, bet mums nevajag šeit minēt konkrētus skaidrus, lai redzētu, par ko konkrēti šeit ir runa līdzekļi, kuras, no kuriem ieguva Grieķi līdz šim un kuri tika izmantot. Es domāju, ka labi, ka būtu labi, ja šie līdzekļi tika paaugstināt par 10%, bet vairāk gan nevajadzētu. Tālāk es domāju, ka ir svarīgi sniegt arī tehnisku palīdzību. Vēl daži komentori attiecībā uz investīcijām. Manuprāt, nākotnē tās būtu jābalsta uz izaugsmi, konkurētspēju un nodarbinātību. Bet, protams, jācenšas tas izmantot pēc iespējas vairāk. Tālāk, kofinansējums, līdzfinansējums. Ir ļoti svarīgi, lai valsts un reģionālās iestādes invens, turpina investēt projektos. Līdzfinanses ļoti svarīgs. Tālāk grib runāt arī par pieminēto sārakstu. Uh, Šeit tika minētas, manuprāt, sešas valstis, bet kas notiks, ja šajā sarakstā tiks iekļauts vēl vairāk valsts, kurām arī situācija ir gana grūta? Vai jūs par to varētu kaut ko pastāstīt? Kas e, notiks, ja šajā sarakstā tiks iekļauts papildus valsts, ja vairāk valstīm vajadzēs palīdzību? Tika taču teikts, ka šie maksājumi kopumā netiks paaugstināti, un tam būs savs seks. Tas nozīmē, ka būs mazāk projektu, un tāpēc eh, jautājums, kas, eh, kāds būs šīs iniciatīvas seks. Paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tremopolis kungs. Dargie kolēģi, es atbalstu lēmumu par šiem pasākumiem, ka jāpaukstina līdzfinans, līdzfinansējums par 90% tajās valstīs, kurām ir atbilstošas grūtības. nodrošinot uh, ekonomisko stabilitāti. Mēs runājam par eirozonu, bet kad es gribēju uzdot Hāna kungam jautājumu, tad uh, daži kolēģi rēģēja uz to, un Hāna kungs teica, uh, ka jā, tiešām šīs summas tiks paaugstinātas, bet viņš tiešām neiedrošinājās runāt šeit par 90%. Un tagad es gribu vērsties pie visiem kolēģiem. Šie pasākumi nevar būt spēkā uz mūžu mūžiem. Tas nev, tie nevar kļūt par tādu pastāvīgu likumu, jo Eiropas Savienība taču nevar piešķirt arvien vairāk naudas eh, eh, šīm valstīm ja es kur kļūdos, tad lūdzu labojiet mani, bet tiek samazināta vienīgi valstu uh, maksājumā daļu, un rezultāts ir tāds, ka projekti būs mazāk, un valsts tomēr piedalīsies maksājumos. Bet mums ir jārāda Eiropas solidaritāte grūtos laikos, un mēs ceram, ka drīz varēsim sasniegt arī zinām stabilitātu un izaugsmi. Tāpēc šis priekšlikums ir labs, ka īpaši grūtā situācijā ir jāatbalsta projekts tajās valstīs, kurās ir īpašas problēmas, kur nav paškapitāla un gribu teikt, ka krīzes dēļ, bet ne tikai krīzes dēļ, uh, šis valsts ir grūtās situācijās, bet arī tāpēc, ka nebija um, eh, pietrūka spējas. Mums ir jāturpina šie darbi, mums ir jāseko visam līdzi, jāvēro, kas notiek un jāsacina, kur ir šīs nepieciešamības. Iepriekšējā gadā komitejā un plenārsēdē mēs runājām par Eiropas eh, fondu caurskatāmību. Caurskatāmība ir svarīga, lai būtu skaidrība par spēles noteikumiem. Mums e, atklāti jāpasaka, ka daži šeit šos līdzekļus ir mazliet nosvinējuši. Grieķijai un citām valstīm ir jāspēj ievērot spēles noteikumus. Un līdz ar to jānodrošina augstšo projektu kvalitāte. Mums ir problēmas eh, Grieķijā visos līmeņos. Viens piemērs. Gribu šeit runāt par ēkām, eh, kuras tika uzceltas bez atļaujas, bez būvniecības atļaujas, un teorētiski eh, jāmaksātu būtu sots, bet tas netiks samaksāts. Un tagad ar komisijas palīdzību šis, šis sots tiek it kā uzdāvināts. Un tas nozīmē, ka trijotne ir ieguldījusi, devusi savu ieguldījumu tajā, ka divas trešdaļas dzelzceļa tīkls tika um, samazināts, jo vienkārši izskanēja apgalvojums, ka šis tīkls netiek pietiekami izmantots. Un es domāju, ka tas nav pareizi, ka šeit tiek skārti infrastruktūra, kas nepieciešama izaugsmē. Mums tātad nepieciešama skaidri caurskatāmība, mums nepieciešamas attiecīgās zināšanas. Un tās valstis, kuras nav spējīgas, jeb kuras reaģē pārāk vēl, tām būtu nepieciešama palīdzība, lai tās varētu pārvarēt krīzi. Šīs valstis ir eh, jāinformē, jāizglīto, labāk ar viņām jāsadarbojas, nepieciešama labāka informācijas apmaiņa, ir jāpārbauda visi progresi, jāpārbauda, kā tiek izmantot fondu līdzekļi un kā tiek īstenot darbu. Mums nepieciešams vairāk Eiropas, lai mēs noslēgumā varētu secināt, ka līdzekļi, kuri ir piešķirti, lai varētu īstenot konkrēts projekts, ka šī nauda tiešām ir devusi savu ieguldījumu, ka tā, no tās ir bijis kāda vērtība. Mums ir eh, arī finansu ziņā ir svarīgi, ka naudas plūsma tiek kontrolēta. Projekts ir jānovēro īsteno, to īstenošanas laikā, un noslēgumā ir nepieciešams arī izvērtējums, lai varētu sasniegt labu rezultātu. Paldies! Paldies! Atvainojiet, ka man tagad tas jāpasaka, bet visiem jāizsakās īsāk, jo citādi mēs eh, nepaspēsim laikā. Eh, Klevers kundze, ja paldies, eh, vēlos atbalstīt šo priekšlikumu. Tas vēl netika pateikts, tāpēc saku to, un man ir īsts komentārs turpinot jau iesākto domu par priekšlikuma sekām. Neesmu īsti pārliecināta, kādas sekas būs šiem 2,3 miljārdiem eiro 2012. gadā. Tas ir milzīgs skaitlis. Un es domāju, mēs visi gribētu zināt, ko tad mēs sagaidām no šīm milzīgajām summām. Neviens noteikti nav pret šādu priekšlikumu. Visi atzinās, ka jāpalīdz valstīm, bet kādas būs sēkas? Paldies, Deutsche kungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Dargie kolēģi, es arī atbalstu šo priekšlikumu. Uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs un ļoti noderīgs priekšlikums. Mums būtu jāpaturprātā tas, ko teica priekšsēdētājs kundze, ka mums jāizsakās šeit īsi un kodolīgi. Un tāpēc var teikt, ka atbalstu Manesku kundzi un citiem kolēģiem, kolēģis, un es neatkārtošu, ko viņi teica. Ir tiešām liels prieks strādāt šeit uh, kopā ar tik gudriem cilvēkiem, bet man vēl būtu divi jautājumi. Vienu es vēršu padomas pārstāvem, un otro es uzdošu komisijas pārstāvem. Ņemot vērā līdzinējās diskusijas un komisijas un padomas viedokli, var teikt, ka e, situācija ir mierīga līdz teikumam, kad e, prezidentūras pārstāvis teica, ka uh, Darba grupa padomē jau ir tikusies piecas reizes un gandrīz jau nonākusi pie rezultātu. Tātad, ja padome piecas reizes apspriežās, tad, eh, un tomēr vēl rezultāts nav sasniegts, rezultāts ir vēl tikai tuvu, tad tas norāda uz ko zinām pretrunu. Varbūt esmu paranīts, bet varbūt kāds īpaši nepiekrita padomē, un tāpēc bija nepieciešams paredzēt piecas sanāksmes šai tēmai, bet tiešām būtu lietarīgi saņemt informāciju. Es piekrītu, ka mums ka mēs gribam sasniegt pātrinātu procedūru, bet kāds ir iemesls, kāpēc piecām sanāksmē padomē vēl joprojām nav rezultāta? It, īpaši, ja mēs runājam par pamatjautājumiem, kur uh, un, piemēram, par retroaktivitāti, tad grib pat tur it kā ir vienprātība. Tātad, kur ir vēl tās, tās vietas, kas, kur nav skaidrība? Iepriekšējā nedēļā Barozo kungs piemin, pieminēja Grieķiju, bet citas valsts, kurām ir līdzīga situācija, par tām viņš teica, ka nepieciešami jauni Eh, priekšstatu par to, kā tiek izlietot kohēzijas fonda līdzekļi attiecībā uz šīm valstīm. Un, nu, padoma un parlaments apspriežās. Gribu uzdot jautājumu. Vai mēs zinām kaut ko par Barozu kungu priekšlikumiem, vai mēs zinām, kāda komisija uh, šeit mums iesniegs e, dokumentu, kurš būtu steidzami nepieciešams, būtu svarīgi šos priekšlikumus izpētīt krīzes kontekstā. Un lai visus šos jautājumus aplūkot vienā kopīgā kontekstā. Paldies. Olģi Vlasik, bet ļo, ļoti īsi. Paldies, priekšsādātājs kundze, pavisam īsi. Principā var piekrist šim priekšlikumam, bet esmu vēl ļoti atturīgi, jo No prakses mums zināms, ka tad, ja viegli tiek sniegti atb viegli tiek sniegts atbalsts, tad šis, šie līdzekļi parasti netiek uh, efektīvi izmantot. Šo priekšlikumu es atbalstīšu tikai tad, ja būs skaidri kontrols kritērija, ja būs skaidri vienkāršošanas kritērija procesam, tāpēc, lai būtu saglabāta efektivitāte, lai tiešām varētu sasniegt izaugsmi un efektivitāti. Paldies! Please, if... Eh, tagad vārds komisijai un eh, prezidentūras pārstāvjiem, bet lūdzu atbildiet uz jautājumiem pēc iespējas kodolīgi. Rudolfs Nīslers, paldies, paldies visiem! Tad ļoti īsi un kodolīgi. Eh, Manesku kundze jautāja par pēdējo krīzes pakotni un kāds bija tās rezultāts. Mēs diskutējām šajā komitejā ziņojumu uh, par šo pasākumu, kā jūs atceraties, bija vesela virkne pasākumu, finanšu pasākumi un cita veida pasākumi. Bija sniegta arī informācija par to, ko dalība valstis ir darījušas ar šiem papildu avansa maksājumiem, kas tika piedāvāti. Olbrehta kungs runāja par to, ka kohēzijas politika var būt noderīgs instruments, noderīgs dzinējs, lai palīdzētu izkļūt no krīzes. Mēs uzskatām, ka tas jau ir pierādīts. Un tagad ir otrā pārbaude. Mēs esam paredzējuši nākotnes regulā paredzēt uzreiz tādus noteikumus, kas ļautu mums Uh, piedāvāt pasākumus un īstenot pasākumus ārkārtas situācijām. Tad šādi noteikumi ir paredzēti dokumentā, kas tiks publiskos rītdien. Jums ir taisnība. Jūs teicāt, ka mēs piedāvājam tagad šo augstāko finansējumu no Eiropas Savienības puses. Līdz ar to uh, varētu samazināties finansēto projektu skaits, bet mūsu mērķis ir nodrošināt tos projektus, kas jau tiek īstenoti vai tūlīt tiks īstenoti. Un uh, šis finansējums ir paredzēts nelielam laika periodam, tad īsu laiku mēs piedāvāsim papildu līdzekļus un mazināsim dalību valstu līdzfinansējumu. Un tieši šajās skartajās valstīs bieži vien ir tā, ka dalībvalstis nevar piedāvāt nacionālo finansējumu. Un nevar arī uh, naudu aizņemties, lai nodrošinātu līdzfinansējumu. At kas tad ir šī uh, sunset klauzula? Tā ir klauzula, kas paredz, ka pasākumiem būs beigu datums. Tātad. Uh, Eh, šie pasākumi vispārīgi izbeigsies kaut kādā noteiktā datumā, un nav runa par izbeigšanu vienā vai citā konkrētā valstī. Angurāka kungs un Taimopulas kungs eh, jautāja eh, diezgan līdzīgas lietas, tad tiešām ļoti svarīgi, lai šie pasākumi būtu papildu pasākumi tam, ko mēs jau veicam šajās valstīs. Tas ir papildu atbalsts. Pirms mēs varēsim izsmelt visas iespējas, kas mums jau tagad ir, piemēram, pārprogrammēšana. Tā jau notiek. Piemēram, Grieķijas operatīvā programma tiek pārskatīta. Un jāņem vērā arī tas, ka mums ir jāpamaina vietām, varbūt dažādas aktivitātes, jāpamaina prioritātes. Piemēram, ja jūs eh, ielūkosties, kā attīstās situācija Grieķijā, kāds ir bezdarba līmenis pašlaik, tas dramatiski ir paaugstinājies pēdējos mēnešos, un ir tīpaši situācija mazos un vidējos uzņēmumos. Mēs pārprogrammējam savus pasākumus un temējam tos tagad īpaši uz atbalstu MVU sektoram. Tas ir galvenais uzdevums. Un mēs ierosinām šeit vēl papildu pasākumus, eh, kas būs neatkarīgi no šīs pārprogrammēšanas. Sančes Šmit kundze jautāja, kas notiks ja būs arī citas valstis, kas kļūs tiesīgas saņemt šādu palīdzību. Mūsu priekšlikums ir sagatavots tādā veidā, ka tas neieslēdz šādu iespēju. Katru gadījumu mēs izskatīsim atsevišķi, un ja kāda valsts būs tiesīga saņemt šo atbalstu, tad tā varēs saņemt šos līdzekļus. Bet šajā sakarā jāsaka, ka tieši diskusijas par šādām izbeigšanas klauzulām ir ļoti svarīgas. Tad, piemēram, ja mēs paredzām šos pasākumus tikai 2012. vai 2013. gadam, tad, protams, šīs iespējas citām valstīm ir ierobežotas. Klēva kundze runāja par ietekmi uz budžetu. Uzsvēršu, ka nebūs vajadzīgi papildu kredīti. Mēs runājam tikai par to, ka tiks izmantoti jau tāpat pieejamie kredīti kohēzijas politikā. Mēs vienkārši izmaksājam šos līdzekļus nedaudz ātrāk. Kāda būs atšķirība, ja tiks veikta šie avansa maksājumi? Tad, tad kā teica Jans Olbrichts, tad vēlāk Uh, būs atgriešanās pie parastajām līdzfinansēšanas likmēm. Mēs runājām tikai par papildu, par paaugstinātiem maksājumiem uh, īsu laika periodu, un tad atkal atgriezīsies parastās līdzfinansēšanas likmes. 85% konverģences valstīs un 80% uh, konkurētspējīgos reģionos. Ekspost būtībā mēs izvērtēsim šo pasākumu efektivitāti, un tad jūs redzēsiet, ka vidēji mēs būsim sasnieguši to vidējo līdzfinansējumu, kas būs nu, varbūt nedaudz lielāks nekā pašreizējais maksimums. Bet mēs nekādā veidā neapgrūtinām uh, dalību valstīm iespēju izstāties no šī mehānisma. Un pēdējais jautājums, Deutsche kunga jautājums par Barozu kunga ziņojumu. Mēs saprotam, ka krīze nav beigusies. Un mēs cenšamies izpētīt visu informāciju, visus datus, izskatīt visas iespējas, kā sniegt palīdzību eh, dalību valstīm. Eh, tikai to es pašlaik varu pateikt. Paldies! Eh, Maneisku kundzei ir vēl papildu jautājums, vai ne? Jo šķiet, eh, ka jautājums tika pārprasts. Ļoti īsi. Pavisam īsi. Vēlētos atgādināt Nīslera kungam. Atceros diskusijas komitejā. Un bija diezgan neapmierināta par analīzi, jo šī analīze balstījās tikai uz skaitļiem, kurus minējušas valdības, un tāpēc jau es toreiz jautāju, vai tiešām mēs balstīsimies tikai uz šiem datiem vien, vai tas ir pietiekami, un toreiz Nīsler kungs teica, jā, diemžēl tas ir viss, ko mēs esam saņēmuši līdz šim brīdim, bet es nezinu, ka, vai mums vajadzētu pašiem sevi mānīt, jo rezultāts, balstoties uz šādiem datiem, varētu būt ne tas pareizākais. Un pieredze māca, ka tas, ko bieži norāda valdības īsti neatbilst patiesībai, un tāpēc es sagaidu no komisijas, lai tā mums piedāvā reāli izvērtējumu. Paldies! If, if Rudolf would like... Nislera kungs, varbūt jūs varētu atbildēt ļoti īsi. Grūts jautājums, Manesko kundze. Mēs runājam par politiku, uh, kura tiek pārvaldīta kopīgi. Tad šī pārvaldība balstās uz attiecībām, uz uzticību un, protams, arī uz caurskatāmību. Uh, mēs uh, saņemam datus un tos izmantojam. Jūs ziniet, ka ir ziņošanas prasības dalību valstīm, tās iesniedz informāciju komisijai, mēs to izmantojam, lai izvērtētu situāciju dalību valstīs. Tas nozīmē arī, ka izvērtējot turpmāko attīstību, mēs paļaujamies uz dalību valstu sniegtajiem datiem, uz īstenošanas ziņojumiem. Un tas vienkārši jāsaprot. Jā, pēdējais, burtiski pēdējais teikums. Mums ir globāla visaptvēroša atbildība par to, lai izvērtētu kohēzijas politikas ietekmi. To mēs darām regulāri. Un, bet tas nenotiek tematiski vai globāli. Paldies! Eh, tagad eh, padomis pārstāvim vārds. Par jautājumu, kāpēc mums bija nepieciešamas līdz šim piecas sanāksmes un rezultāts nav sasniegts, atbildi ir vienkārša. Mēs ļoti detalizēti izskatījām komisijas priekšlikumu, un es varu nosaukt vismaz četras galvenās jomas, par kurām tika diskutēts. Pirmā no šīm jomām ir ietekme uz budžetu, jeb sekas attiecībā uz budžetu. Šai ziņā mums notika arī diskusijas par atpakaļ ejošo spēku un izbeigšanas klauzulu. Otrā plašā joma ir komisijas loma visā šajā procesā. Komisija piedāvā automātisku procedūru, piešķirot palīdzības līdzekļus. Par to arī mēs diskutējām. Trešā joma kas izkristalizējās diskusijās padomjas darba grupā, bija tas, kā mēs varam likumīgi nodrošināt, lai līdzekļi tiešām tiktu izmantoti, lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību. Un tikai šiem nolūkiem. Un ceturtā joma. Ceturtā pamatjoma mūsu diskusijās bija Uh, pamatojums tam, ka šie līdzekļi tiešām ir nepieciešami šīm valstīm. Lūk, par to mēs esam diskutējuši padomē. Liels paldies! Arī man jāpasaka daži vārdi kā referentei. Gribu jums pateikt, ka pēc visām sanāksmēm ar padomi, ar komisiju un arī pēc uh, pirmās sanāksmes ar ēnas referentu vakardien uh, es sagatavoju grozījumus četrās jomās. Tad uh, atpakaļ ejušais spēks un izbeigšanas klauzula ir viena no šādām jomām. Mums ir jāmeklē labāks risinājums, jo jāizskata dažādi scenāriji, un ir arī daži izvērtējumi uh, par to, cik liels līdzekļu apjoms uh, tiks pārvietots, tā teiks, no viena perioda uz otru. Tas viss ir saistīts arī ar to veidu, kādā dalību valstis iesaistās šajā procesā, proti automatiskuma pakāpe. Mēs vēlamies šeit vienkāršu risinājumu, um, nu, tas nebūtu pilnīgs automātiskums, bet jāatrod vienkāršs risinājums, lai procedūras nebūtu smagnējas un lai administratīvs sloks nepieaugtu. trešā joma, kur būtu grozījumi, būtu visi birokrātijas jautājumi, kas saistīti ar ziņošanu un uzraudzību. Mums ir jādara viss iespējamais, lai izmantotu jau pašlaik spēkā esošo strateģisko ziņošanu. Tad šī ir tad trešā un laikam pēdējā joma. Tagad noslēgumā gribu vēl teikt, ka mēs esam paredzējuši 14. oktobri kā pēdējo datumu grozījumiem - 14. oktobris. Un ar ēnu referentiem mēs varam vēlreiz attikties nākamnedēļ, ja tas būs nepieciešams. Tagad, kolēģi, pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Laika mums eh, gandrīz neatliek, un tāpēc būs jāievelk uh, nākamais punkts. Tad mums aptuveni pusstunda ir tagad septītajam uh, Eh, darba kārtības punktam. Finanšu inženērija, tā var to pateikt, vai arī atmaksājumā palīdzība, finansēšanas vadība. Rudolfs Nīslers uh, prezentēja šo tēmu, es pati neko vairs neteikšu un centīsimies izskatīt šo punktu tik ātri, cik iespējams. Paldies, priekšsādātāji! Šis priekšlikums ir pilnīgi citādāks salīdzinājumā ar pirmo. Tas ir tīri tehnisks, teikšu jau pašā sākumā. Tas izcelsme ir eh, Eiropas eh, revizijas palātas eh, secinājums, ka ir dalība valstis, kas veic konkrētus atbalsta pasākums patreizējos periodos, kas neiekļaujās 44. Mm, panta normās, tātad par finanšu inženierijas instrumentiem un kas baldās uz fondu struktūrām, piemēram, fondiem, kas iegulda līdzekļus tieši. Un uh, palāta norādīja, ka šādas darbības ir apšaubāmas un iespējams pat nav likumīgas. No komisijas puses kopā ar dalību valstī mēs uh, noskaidrojam visus faktus, skatoties uz dalību valstīm, lai redzētu, ko tās īsti dara šajā jomā. Un uh, arī kopā ar mūsu juridiskajiem ekspertiem uh, lai saprastu, ko regula pieļauj un kas iespējams tajā neiekļaujas. Un tā visa rezultātā nonācām pie secinājuma, ka ir zināma virkne darbību, ko ir veikušas dalību valstis, kas izriet no darbībām, kuras tās veica laika posmā pirms 2007. gada. Reizēm pat 94. Eh, gadā un iepriekšējā regulā, regulējumā šīs darbības bija pilnīgi pareizas un bija atbalstāms. Galvenokārt tās ir, tā teikt, vecās dalība valstis, par kurām mēs te runājam, un kas pilnā labticībā pārliecināt, ka šādas darbības nav aizliegtas turpināja darīt šādas uh, darbības arī patreizējā uh, laika posmā. Mūsu juridiskie eksperti tāpat apstiprināja, ka ir tāda tukša telpa mūsu eh, regulējumā, un par spīti tam, ka šīs darbības nebija aizliegtas, nebija normas attiecībā uz šādu atkārtoto pasākumu izmantošanu. Un mūsu mērķis bija veikt kādus labojošus darbus, izmantojot šo grozījumu, un tad dalību valstum būtu tiesiskā noteiktība, un tās varētu turpināt šīs darbības, kuras mēs uzskatām, uh, Eh, ir pilnībā saskaņā ar to labo praksi, ko mēs esam atzinuši jau iepriekšējos periodos un kurus mēs nevēlētos pārtraukt uz doto brīdi, jo mūsu mērķis ir atbalstīt visus centienus izmantot Eiropas līdzekļus, lai panāktu labāku situāciju, un tie pasākumi, ko veica dalība valstis, ir tādi ar atkārtojušos raksturu un tie nāc mums palīdzēja sasniegt šo mērķi. Šeit kā galvenais priešlikums ir saistīts ar um, uh, juridisko trūkumu novēršanu. Tad mēs izlēmām šajā kontekstā veikt skaidrojumus regulējumā, uh, ar kuriem līdz šim mēs strādājam tieši tiekoties ar dalību valstīm un sniedzot tad šo informāciju. Tas uh, dotu dalību valstīm uh, īsto vietu šajā regulējumā, un tad mēs to esam piedāvājuši. Tāpat esam aicinājuši ieviest uh, pāris normas, par kurām esam vienojušies ar dalību valstīm uz brīvprātības principa. Un kuras mēs vēlētos pieņemt kā regulāru darbību, kā piemēram ziņošana par finanšu instrumentu īstenošanu. Patreizējā regulējumā ir normas attiecībā uz uh, finanšu instrumentu palaišanu un izveidi, bet nebija runāts par ziņojumu sniegšanu. Un tad skatoties uz finanšu instrumentu apgūvu, kas bija krietni plašāk nekā mēs bijām gaidījuši, nonācām situācijā, ka mums trūka nepieciešamo datu, lai varētu pilnībā izpildīt mūsu monitoringa lomu. Un tas bija viens no diskusijas punktiem mūsu sarunā ar revīzijas palātu. Un tādēļ mēs piedāvājam izmantot šādu normu par brīvprātīgu ziņojumu sniegšanu. Un to pārvērst par obligātu ziņojumu sniegšanu šī regulējumā. Tālāk par ar palīdzību sagatavot Igadējo uh, ziņojumu ieteicām, ka dalībvalstis sniegs informāciju parastā par maksājuma procesa kontekstā par maksājumiem, kas ir veikti finanšu instrumentos, gan arī kā vienreizēja maksājuma valsts atbalsta schēmās lai ļautu Eiropas komisijas grāmatvedībai sagatavot ļoti skaidru deklarāciju. Tad mērķis ir izšķirt maksājumu kategoriju, kas ir tā teikt iepriekš apmaksātie izdevumi. Un šī informācija nebija mūsu rīcībā līdz šim. Tāpat esam piedāvājuši iekļaut priekšlikumu, kas nodrošina ātrāku maksājumu nodošanu, ja tie ir veikti finanšu instrumentos, lai tos varētu saņemt starpnieki vai galīgie saņēmēji. Mēs piedāvājam normu, kas pieprasa, ka maksājumi nedrīkst uzstājoties vairāk kā divus gadus šādos fondos. Mēs šo priekšlikumu esam ieviesuši apzinoties, ka tas būs ļoti smags priekšlikums, ņemot vērā, ka mēs jau esam šo darbību īstenošanas posmā. Un ir arī jau līguma saistības starp pārvaldes struktūrām un uh, fondu pārvaldniekiem, it īpaši starpnieki. Padomus diskusijās bija pārstāvi arī no nu, padomus juridiskā dienesta un izskanēja komentāri, ka šāda norma varētu būt ļoti svarīga, ņemot vērā juridisko ietekmi. Un tālāk par šiem diviem gadiem runājot, mums bija ļoti konstruktīva diskusija padomē ar dalību valstīm par to. Līdz šim tā kā dalību valstis apzinās šī uh, prasības pamatotību, mēs vienojāmies, ka gaidāmajās normās par finanšu instrumentiem šāds kritērijs tiks piemērots. Pat ja apsveram, ka tagad, kad esam uzklausījuši dalībvalsts un visas juridiskās bāžas komisija ir atsaukusi savu sākotnējo priešlikumu, mēs tomēr uzskatām, ka tas ir derīgs nākamajam programmēšanas periodam, un mēs esam piedāvājuši sagatavot pilnīgi skaidru deklarāciju no komisijas puses, kas nodrošinātu, ka tas tiek nosakts runājot par eh, gaidamo paketi struktūra fondiem. Tas, kas ir iegūstams no padomas procesa, ir tas, ka tā bija ļoti konstruktīvas diskusijas, mums bija eh, tehniski jautājumi šajā tekstā un konkrēti centāmies panākt to, lai šādi gadījumi tikti nosakti mūsu piedāvātajos formulējumos šajā jaunajā atmaksājumā atbalsta kategorijā. Un mēs esam arī pieslīpējuši normas par ziņojumiem un ziņojumu par izdevumiem un mūsu kolēģi, kas strādā ar budžeta jautājumiem, ir raduši vieglāku veidu, kā risināt šādas prasības, lai šīs abas sadaļas varētu salāgot. Komisija arī pieņēma, ka dalībvalstīm tagad būs obligāti jāsniedz ziņojums reizi gadā par finanšu instrumentu īstenošanas situāciju, un komisija tad strādās pie sintēzes, skatoties uz to, ko dalībvalsts ir sniegušas, lai būtu pilnīga pārskatāmība par to, kā šie pasākumi tiek efektīvi izstrādāti priekšādātājs kundze. Es redzēju jūsu ziņojumu projektu, un tur ir vairāki ieteiktie grozījumi, un tā uz pirmo acu uzmetienu es uzskatu, ka lielākā daļa no šo grozījumiem ir ļoti pareizi un svarīgi, ņemot vērā diskusijas padomē. un es uzskatu, ka mēs atradīsim ļoti labu veidu, kā turpināt darbu. Es varu tikai teikt, ka esmu pieejams jums, ja vēlaties iegūt papildus informāciju vai arī piedalīties jūtu sanāksmēs, ja vēlaties šo darbu ātrāk virzīt uz priekšu, bet jūsu sagatavotais teksts eh, katrā ziņā ir ļoti labs eh, un tas mums palīdzēs iet tālāk. Lielas paldies, Elizabete Šreitera pirmā. Paldies! Šo grozījumu esam jau vairāk kārt diskutējuši. Hibners kundze jau vairāk kārt to minēja kā referente, ka tas tika diskutēts arī ēnu referentu vidū. Mēs sapratām, ka šo visu vajadzētu risināt ļoti ātri. Uzskatu, ka tehniskā ka ir svarīgi, ka notiek šī tehniskā pielāgošana par spīti tam, ka pastāv šur tur pretestība, jo tas ir svarīgi tiem, kur strādā ar fondiem un reaģēs pašreizajā situācijā. No otras puses uzskatu, ka ir svarīgi, ka atbilstošās informācijas tiek nodotas komisijai. Vienlaicīgi tam ir jābūt tā, eh, tam jānotiek tā, lai ar to netiktu aizkavēts instruments. Uh, pastāv dažādi veidi interpretācija dalībvalstīs. Dažas dalībvalstis šeit saskata milzu problēmu, bet patiesībā eh, runa ir tikai par to, ka jābūt skaidrībai, kā plūst nauda. Vismaz tā es to sapratu. Un tāpēc man būtu šeit konkrēts jautājums, jo no vienas puses ir svarīgi, lai šis instruments ātri varētu sākt darboties, no otras puses gribētu arī saglabāt Eiropas intereses, eh, budžeta intereses, un ka, tas, ka tā nav tikai palātas lieta, tas attiecās uz mums visiem. No vienas puses tagad sapratu, ka šie divi gadi ir tas, ko vēlējās komisija, bet tas nebija īstenojams. Bet tālāk tika teikts, ka pienākuma uh, ziņojuma sniegšana, kā tas tika ierosināts, uh, ir uh, maināma. Hibners kundze ir jau izdarījusi grozījumus savā ziņojumā, un viņa to ir vienkāršojusi. Vai šeit ir kādas lietas, kas ir tikai tāpēc svarīgas, lai labi darbotos šī sadarbība starp uh, revīzijas palātu komisiju un tā tālāk. Un tāpēc gribētu pajautāt, vai par šo grozījumu jau notikusies, notikusi vienošanās, vai ar to jau pietiek, vai to pieņems arī padoma, vai tas viss būtu pieņemams. Manuprāt, šeit ir svarīgi divi punkti. Viens puses mums jāzina, kur plūst nauda, kur uz kādu institūciju ir noplūdus, aizplūdus šī nauda, un mums jāzina, par ko šī nauda tika izdota, pierādām jāzina. Tāpēc mums vajadzētu caurskatāmības ziņojumu, tas būtu uh, tas līmenis, kurā mums vajadzētu strādāt. Protams, jāņem vērā arī birokrātijas aspekts, nevajadzētu palielināt birokrātiju šajā darbā. Un šeit runa ir par maziem projektiem. Un vēl viens jautājums, ko es pilnībā nesaprotu. Kāpēc komisija savā jautājumā runāja par 44a pāntu, kur runa ir par zināmu uh, noteikumu nepiemērošanu, ir iekļāvusi šeit atsauc uz 57. pāntu regulā, jo Manuprāt, arī tiem projektiem, uz tiem projektiem to vajadzētu attiecināt, kuri tiek finansēti ar šī finansu instrumenta palīdzību. Mēs domājam, ka nav svarīgi šeit iekļaut šo nepiemērošanu mēs, un šo atsauci. Mēs gribētu to svītrot, kāda ir pozīcija, eh, komisijas nostāja šajā jautājumā. Ja, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlētos vēl ko papildināt. Gribētu koncentrēties uz tēmu, kas attiecās uz uh, at, piemērotiem ietaupījumiem un uh, laiku, kad dalība valstis var saņemt līdzekļus. Tātad uh, valsts, kuras nespēja laicīgi izmantot līdzekļus, jo viņām bija problēmas procedūras laikā. Bieži vien notiek liels aizkavēšanās procesā, īpaši attiecībā uz atmaksājumu palīdzību. Kādi drošības ventiļi šeit varētu būt? Ar apmierinājumu varēs secināt, ka tiek nodrošināts tas, ka tiek piešķirt šī palīdzība gan administrācijai, gan eh, līdzekļiem, kuri tiek izmantoti eh, divu gadu laikā. Ja nebija iespējams šī laika ietvaros izmantot visus līdzekļus, tad tās naudas summas, kuras netiek izmantotas, tiek atvilktas. Tas ir ļoti svarīgs solis bet iepriekš mums jānodrošina tas, ka pastāv arī citi pasākumi mazāk stingri, piemēram, attiecībā uz transparents. Šrēters kundze jau to pieminēja un arī es iepriekš. Informācija ir jāpublicē. Tā ir jābūt pieejamai. Tātad tā ir informācija par progresu. Varētu būt tādi regulāri progresa ziņojumi, varbūt arī tāda starplaika ziņojumi projektu laikā. Tas būtu ļoti svarīgs solis efektīvas sistēmas virzienā. Mēs šeit veiktu monitoringu, uh, bez lielas birokrātijas. Jums, jūs jau tāpat saņemat informāciju no dalībvalstīm un tad eh, varētu uzzināt, kurš kur atrodas, kurš ir labā ceļā, kurš ir aizkavējies. Šīs informācijas mums būtu nepieciešams. Paldies! Thank you very much. Paldies! Eh, Klevas kundze, lūdzu tikpat īsi kā iepriekš. Jā, jā, vienmēr ļoti īsi. Es vēlos atbalstīt šo priekšlikumu un gribu atbalstīt to, ko teica komisija par administratīvā sloga mazināšanu. Cerams, ka mēs to izskatīsim ļoti ātri, ka viss noritēs gludi. Un uh, es domāju, ka ziņošana par finanšu instrumentu izmantošanu uh, būtu jāievieš jau esošajās schēmās. Es nevēlos tagad uzsākt uh, šo diskusiju par diviem gadiem. Tad uh, gribu tikai norādīt uz šo problēmu. Paldies! Dosim vārdu vispirms komisijai un tad padomēji, ja būs nepieciešams. Vispirms komisija. Paldies! Liels paldies! Sākšu ar šo jautājumu par diviem gadiem. Kad mēs ierosinājām šo ierobežojumu, mēs sapratām, ka tas ir ciets rieksts. Mūsu diskusijās ar revīzijas palātu mēs par to runājām balstoties uz informāciju, ka līdzekļi ir jānodot tālāk ātrāk. Tad finanšu pārvaldības instrumenta ietvaros. Un dažos gadījumos tiešām bija tā, ka šī nauda ir aizkavējusies. Un mēs eh, vēlamies eh, šādus instrumentus izveidot, tad dažreiz tie tiek izveidoti valstīs, kurām nav pieredzes ar šādiem instrumentiem, un tāpēc var rasties eh, šis aizkavējums. Bet runājot vispārīgi, nepieciešams plānot maksājumus, atmaksājumus, kas ieplūst šādos fondos, un šiem maksājumiem ir jāsakrīt ar naudu, kas tiešām tiek izmantoti uh, finanšu produktu ieguvēji. At mēs diskutējām arī ar dalību valstīm un uh, konstatējām, ka var uh, izkropļot visu procedūru, ja notiek šādi kavējumi, it īpaši, ja runa ir par līgumu vienošanās, par līgumu saistībām. Tam mēs pievēršam īpaši lielu uzmanību un mēs vēlamies izvairīties no šādiem kropļojumiem. Mēs vēlamies, protams, nodrošināt uh, disciplīnu, bet te pašā laikā nepieļaut neko, kas sistēmu uh, uh, padarītu smagnēju vai izkropļotu. Mūsu juridiskais dienests ir nobažījies par juridisko drošību un arī likumīgām gaidām, kas ir visiem partneriem, kas iesaistās šajās uh, operācijās. Lūk, tieši tāpēc komisija ir atteikusies no sākotnēja priekšlikuma tikai tāpēc, ka mēs ceram nākamajā programmēšanas periodā šādu noteikumu iekļaut regulā, lai panāktu labāku finanšu disciplīnu attiecībā uz līdzekļu izmaksāšanu. Šreiteres kundze runāja par ziņošanas vienkāršošanu. Nu, protams, mēs varētu diskusiju rezultātā panākt vienkāršošanu, vienkāršot nedaudz komisijas priekšlikumu. Proti, pirmkārt, tajā ziņojuma daļā, kur runa ir par papildu informāciju attiecībā uz maksājumu procesu, komisija var šādu informāciju iegūt Eh, tāpēc, ka ir informācija, kas ir nepieciešama jau grāmatvežiem, lai vispār veiktu savu darbu. Tad, piemēram, ja runa ir par uh, priekšmaksājumiem, par avansiem, šo informāciju vairs nevajadzēs iegūt no sintētiska ziņojuma, bet tieši. Un tas ļaus tiešām lietas vienkāršot. Attiecībā uz standarta maksājumiem uh, šīs laika jautājums vairs nav tik svarīgs, jo ir maksājuma pieprasījumi. Par vispārējo ziņošanu. Arī to var vienkāršot. Mēs uzskatām, ka pašlaik ir ierosināta ļoti efektīva prakse, proti ikgadēja ziņojumi. Tad gada vidū uh, ienāk šī informācija un komisija var izmantot datus no ziņojumiem, lai katra gada oktobrī sagatavotu, uh, apkopotu, konsolidētu ziņojumu par situāciju dalību valstīs. Un šī sintēzes informācija noseiks to visu, uh, ko būsim ieguvuši no dalībvalstīm brīvprātīgajā ziņošanas pasākumā. Tas jau ir spēkā, un starp citu mums ir jau pirmais ziņojums saskaņā ar šo procedūru. Uh, jau ļoti drīz, pēc dažiem mēnešiem, mums jau būs šis pirmais ziņojums, un mēs ceram darbu tā arī turpināt. Šreiteres kundze jautāja, kāpēc mums te ir noteikumi par nepiemērošanu 57. Uh, pantam, 39. Uh, un tā tālāk. Viņa īpaši norādīja uz 57. pantu. At vispirms jāsaka, normas, kas tagad ir iekļauti regulā, ir iekļauti paskaidrošanas nolūkiem. Šis normas ir uh, tādas paskaidrojušas Runa ir par pamatprojektiem, par projektiem, eh, kas rada peļņu un par projektu ilgspējību. Un līdz ar to ir skaidrs, ka šīs normas nav konkrētā gadījumā jāpiemēro. Jo, piemēram, kad mēs runājam par fondiem, fonds pats par sevi nav liela apmēra projekts. Fonds kā tāds netiek uzskatīts, eh, piemēram, eh, par aizdevumu uzņēmumam vai par subsīdiju. At, piemēram, var rasties jautājums, kas notiks, ja uzņēmums tiks pārvietots no vienas valsts uz otru. At, eh, fondu gadījumā mums ir cita loģika. Tad mums ir cita veida finanšu instrumenti, bet uz fondiem šīs normas neatiecas. Un man šķiet, ka būšu atbildējis arī uz Tremopulasa kunga jautājumu par ziņošanu. At, kā es teicu, mēs esam gatavi iesniegt ziņojumu arī no savas puses, balstoties uz dalību valstu sniegtajiem datiem. Paldies, saka priekšstādātāja. Pēc minūtes mums jābeidz šī diskusija. Es vēlos uh, tikai teikt, ka nākotnē Tad mums būs jārunā vēl par šiem diviem gadiem. Un par to, ka piešķirumi, tā teikt, izzudīs, bet mums būs arī ļoti skaidri noteikumi par to, kas tad notiks ar šo neizmantoto naudu. Un tad es domāju, ka nebūs nekādu problēmu vienoties par kādu konkrētu laika periodu. Bet uz viena minūte padomēji. Paldies, es neturpināšu un neatkārtošu to, ko jau teica komisijas pārstāvis. Es varu tikai apstiprināt jau teikto. Kopumā ziņojuma projektā, ko sagatavoja Reģionālās attīstības komiteja, grozījumi atbilst ļoti lielā mērā arī padomas nostājai. Paldies! Godatie kolēģi, noslēgsim šo diskusiju. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 14. oktobrim. Arī no komisijas un no padomes mums ir uh, solījumi uh, tikties ar referentiem, ja tas būs nepieciešams lietu skaidrošanai. Un paldies visiem par piedalīšanos diskusijā. Un tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Laika mums vairs neatliek daudz, bet tas ir viens no svarīgākajiem pētījumiem par nākotnes politiku, kas ir veikts. Lūkšu uzreiz profesoru Džonu Bakleru un profesoru Karlosu Mentešu, ne, tad, tad došu uzreiz viņiem uh, vārdu, tad Džonam Bakleram vārds. Lūdzu. Good afternoon, uh, Chair. Good afternoon, members. Labdien, priekšsētāji. Labdien, komitejas dalībniekiem. Paldies par uzaicinājumu uz šo sanāksmi, lai varētu iepazīstināt jūs ar mūsu pētījumu. Mani sauc Džons Bahkās un pakreiz man sēž Karlis Mendes, mans kolēģis. Mēs esam no Eiropas politisko pētījumu centra. Un mēs ar prieku iepazīstināsim ar savu pētījumu, kur mēs veicam sadarbojoties ar kolēģiem no dažādām valstīm. Sākumā es uzsākšu prezentāciju un runāšu it īpaši par kohēzijas politikas nākotni, ņemot vērā politikas arhitektūru un budžeta aspektiem. Mans kolēģis Karls Mendes vairāk runās par politikas saturu. Esmu pārliecināts, ka daudz no jums ir redzējuši šo ziņojumu, tas ir ļoti detalizēts, mēs pieskarsimies tikai galvenajiem punktiem un koncentrēsimies uz jomām, kur diskusijas par politikas nākotni visticamāk būs visintensīvākās. Mūsu pētījums balstījās uz politikas analīzi un mēs centāmies novērtēt eh, spēcīgās un vājās puses alternatīvām politikas iespējām, lai saprastu, kāda ir vērtība dažādām eh, reformu iespējām. Tas mēs balstījāmies uz sistemētisku pārskatu, akademisko literatūru un arī eh, simulējām budžeta rezultātus, tā kā būtībā tas viss bija visai ierobežots. Tāpat ir jāapzinās par ierobežojumiem. Šis ziņojums tika sagatavots šī gada augustā, pirms eh, sāka parādīties pirmie likumdošanas projekti. Šeit jūs redzat eh, galvenos punktus, kas tika iekļauti pētījumā par politikas arhitektūru, mērķi, teritoriāla dimensija, strateģiskā koherence un programmēšana uh, iniciatīvas monitoringas izvērtējumus un tam līdzīgi. Ziņojuma nosaukums ir vīzijas un iespējas, un pirms es pētīšu politikas iespējas vīziju daļā vēlos teikt, ka ir ļoti atšķirīgi viedokļi par to, kam paredzēta šī politika. Viens uzskats ir, ka tas ir pārdalīšanas mehānismus, it īpaši eh, budžeta pārnes mērķim, un otrs skatījums ir tāds, ka politikas mērķis ir piešķīrums, tātad saistīts ar integrētu un uz teritoriālo aspektu bāzētu attīstības politiku. Tāpat ir jārunā par šīs politikas lomu Eiropas 2020 stratēģijā un uh, ir pretstatīti stāvokļi šeit attiecībā uz teritoriālo un sektoriālo pieju un līdzsvaru starp centralizēto un decentralizēto pārvaldību. Šajā diagrammā, kas ir iekļauta ziņojumā, var redzēt dažādus rāmjus, dažādas analīzes rāmjus par to, kā kohēzijas politikai būtu jāattīstās. Uh, augšā pa kreisi. Mums ir tā teikt teritoriālā šaurināšanās, tas ir par ko domā komisija, un koheizija tiek uztīta par to veidu, kā nodrošināt 2020 strateģijas mērķus, bet kas būtu konkrēti katrai teritorijai. Un pa kreisi apakšā ir teritoriālais eksperimentālisms, kas varbūt uh, pārstāv reģionālu un pašvaldību intereses, kur viņi izmanto šo uz vietas balstīto pieeju, bet uh, nav pārliecināti par to, ka viss būtu jāregulē no augšas. Pa labi var redzēt uh, pretējo teritoriālajai pieeju, kas būtībā balstās vairāk uz sektoriem un uz to funkcijām, tad sektorālais funkcionālisms. Tas arī ir skatījums no augšu uz leju par to, kā Eiropa 2020 būtu jāīsteno. Tad uh, pieeja, kas vairāk atbilst Eiropa pasaules banka ziņojumu par attīstību pirms pāris gadiem. Un vēl tāda maigāka pieeja, ko mēs saucam sektorālo koordināciju, tas arī vairāk koncentrētos uz uh, sektoriem, bet uh, virzienu no apakšu uz augšu. Tātad tās ir tie dažādie skatījumi uz to, kas ir kohēzijas politika un kā tā būtu jāsaist ar Eiropu 2020 stratēģiju. Tālāk par politikas arhitektūru. Viens no mērķiem mūsu ziņojumā ir veicināt diskusijas par uh, komisijas priekšlikums sekā par to, kas var izmantot šo politiku un kā tiek finansēti reģioni. Tevas ir ļoti grūti izvērtējums uz doto brīdi, jo nav pieejami visi nepieciešamie dati, tikai pieņēmumi, uz kuriem tiek balstīti komisijas priekšlikumi. Bet tik tā mums ir zināms, ir īpaši no 2020 budžeta paziņojuma. Mēs redzam, ka arhitektūra un ar to saistītā kohēzijas politikas kārte attīstītos šādos aspektos. Pirmkārt, šķiet konverģences reģionu definīcija nemainītos, tā tikai balstītos S27, nevis S25. Un patreizējie sistēma par phase in, phase out kategorijām tiktu uh, Uh, atcelta un būtu jauna pāreiz periodu pieeja un tur būtu reģioni, kas šobrīd ir ar konverģēts statusu līdz 13. gadam, bet kur IKP ir pieaudzis līdz 75% uz iedzīvotāju no Eiropas Savienības vidējā rādītāja, un tur iekļautu arī reģions, kur šis rādītājs ir 75 līdz 90 procenti. Un arī kā piemērotības kritērijs konverģences statusam arī būtu tas pats, bet balstoties uz e ES 27, nevis e ES 25 vidējiem rādītājiem. Un ko tas nozīmē? Pirmkārt, kohēzijas fondā šķiet, ka balstoties uz 2008. gada un 2010. gada datiem aptuveni 13 dalību valstis varētu atbilst kohēzijas fonda prasībām. Tur būtu visais 12 izņemot Kipru, Portugāli un Grieķiju. Bet uh, balsoties uz pārunām par patreizējo periodu, mēs domājam, ka Kipra varētu izmantot kāds pārējais pasākums šī gadījumā par struktūru fondu piemērošanas tiesībām tas ir sarežģītāks jautājums, jo nav jaunāko datu par reģionu IKP apjomiem, lai spētu e, analizēt e, vidējos rādītājus no 8. līdz 9. gadam, bet ziņojumā mēs esam veikuši aplēses, izmantojot valstu IKP datus par 2009. gadu. Un kādi ir secinājumi? Pats galvenais ir tāds, ka konverģences reģionu segums būtu krietni mazāks un būtu ievērojama ietekme uz uh, tiesībām būtējā, runājot par pārējais kategoriju un konverģences reģionu vai tā teikt mazāk attīstītie reģioni tur valstu skaits samazinātos no 32% no Eiropas saimnes iedzīvotāju skaitu uz 24%, un tie koncentrētos 16, nevis 18 dalībvalstīs kā šobrīd, un Vācija un Malta būtu tās valstis, kurām nebūtu konverģences status nākotnē. Astoņas dalībvalstis zaudētu savu iedzīvotāju segumu un dažādi nekas nemainotos balsotos uz mūsu aplēsēm. Pārējais pie reģiona ievērojami mainītu palīdzības karti. Un pirmkārt šo pārējais reģionu sadaļā mēs redzētu tās Eiropas Savienības daļas, kas uz doto brīdi ir konverģents reģioni, bet eh, kas citādāk nebūtu iekļauti nākamajā periodā, bet viņi ir šajā jaunajā kategorijā, un tur ir kādi 35 miljoni iedzīvotāji no 27 dalību valstīm, un lielākā daļa no tiem ir Spānijā, Vācijā un Polijā. Un šī kategorija būtu svarīga arī Slovenijai un Grieķijai. Bet šī pārējais reģionu kategorija iekļaut arī citus reģionus, kur IKP uz iedzīvotāji ir aptuveni 75 līdz 90 procenti no Eiropas saimnes vidējā rādītāja. Un šajos reģionos ir 45 miljoni, aptuveni 9 procenti no kopējā skaita. Šie reģioni ir no ES 15 dalību valstīm - Beļģija, Grieķija, Francija un apvienotā karaliste. Un tie ir ļoti īpaši koncentrēti Francijā un apvienotājā karalistē. Bieži vien tie ir reģioni, kas agrāk nav saņēmuši konverģences statusu. Pārējie reģioni būtu, būtu, tā teikt, vairāk attīstītie reģioni, tātad tie, kuri nav ne pārējais, ne konverģences statusam paredzēti. Un šeit reģioni būtu aptuveni tie paši, tātad no ES 15 valstīm, kā jau tas bija paredzams. Sešas valsts ir Dānija, Grieķija, Īrija, Luksemburga, Zviedrija pilnībā iekļautos šajā statusā. Protams, ziņojumā ir vairāk detaļu, bet nu, tie bija galvenie punkti par uh, piemērotību, tālāk par finanšu piešķīrumiem, citiem vārdiem sakot, kā tiktu sadalīta nauda. Mēs gribējām šeit iekļaut tabulu, bet šķiet, ka tā kaut kur ir pazudusi, bet vēlos tikai informēt par to, kādi ir galvenie aspekti komisijas priekšlikumi paredz, ka vairāk kā 300 miljārdu eiro tiek piešķirt kohēzijas politikai. Tas eh, patiesībā ir samazinājums par aptuveni 5% attiecībā uz līdzekļiem, kas piešķirt kohēzijas politikai. Diviem ļoti svarīgiem politikas virzieniem - konverģences reģioniem un kohēzijas fondiem par aptuveni piekto daļu samazinātos pieejamie līdzekļi konverģences reģioniem salīdzinājumu aprobējāsīs pārējais kategorijai palielinātos par teju pusi, un tas pats sakams par teritoriālo sadarbību, kur ir par trešdaļu, un reģionālo sadarbību un uh, eh, nodarbinātību par piekdaļu. Tas daļai atspoguļo pārmaiņas piemērotībā. Ja mēs pastamies uz to, cik daudz tiek piešķirti līdzekļi uz uh, uh, iedzīvotāju piemērotajos reģionos, mēs redzam citus uh, rādītājus. Tajos reģionos, kas vēl joprojām uzstām par konverģences reģioniem, piešķīrums uz iedzīvotāju palielinātos. To pašu varētu teikt par tiem, kas izmanto kohēzijas fondu, bet uz iedzīvotāju piešķīrumu tiem, kas izmanto pārējais pasākumus saskaņā ar jauno pārejas kategoriju. Būtu ievērojams krītums apmēram par 100 eiro uz iedzīvotājiem, no 100 eiro uz iedzīvotāju līdz 70 eiro uz iedzīvotāju. Un konkurētspējas eh, reģionos, gan šis eh, skaitlis būtu krietni lielāks nākamajā periodā. Un vēl par sekām, kas būtu priekšlikumiem un mehānismiem finanšu piešķiršanai, pats svarīgākais starp tiem ir, ir izmaiņas nosakot apgūs slieksni, kas ir 2,5% no 2 līdz 5%. Tas ir ļoti atšķirīgi no ierobežošanas līmeņa patreizējā periodā, un šķiet, ka šādi ierobežojumi varētu tikt attiecināti tikai uz vienu gadu no IKP, nevis ņemot vērā arī prognozes izaugsmai, bet eh, šeit viss vēl nav pilnībā skaidrs, tāpat nav skaidrs, vai tiks prasīts trešdaļas vai piekdaļas sadals starp koheizijas fondiem ES 12, un nav skaidrs, kāds pamats būs aprēķinot piešķīrumus pārejas reģioniem. Ir paredzēts drošības tīkls tiem, kas uz doto brīdi ir konveģēts reģioni, bet zaudēt šo statusu. No mūsu aprēķiniem divas trešdaļas no visiem piešķīrumiem jaunajai pārejas kategorijai tiktu piešķirt iepriekšējiem konverģences reģioniem un tikai viena trešdaļa esošajiem reģioniem. Es ļoti ātri izgāju cauri šiem skaitļiem, vienkārši gribēju pievērst jūsu uzmanību eh, tiem svarīgākajiem jautājumiem, kurus mēs izdalījām attiecībā uz šīm aplesēm. Tad eh, vēl ļoti ātri par parametriem. Šis diskusijas notiks uh, nākamajos mēnešos un pat gados. Dalību valstu nostājas, protams, tiek tikai attīstītas, bet ko var pateikt jau tagad, balstoties uz mums pieejamiem datiem? Uh, protams, runa būs par kopējo piešķirumu līmeni, līdz šim um, ļoti daudz tika runāts par šo vispārējo uh, piešķirumu līmeni, bet tad bija lielas atšķirības, uh, lielas domstarpības par to, cik lielu daļu no uh, šiem piešķirumiem vajadzētu atvēlēt kohēzijas politikai. Tad uh, dalību valstis uzskata daļēji, ka visiem reģioniem vajadzētu saglabāt tiesības uz finansējumu. Citi atkal uzskata, ka pārtikušiem valstīm vajadzētu šo finansējumu svītrot. Eh, problemātisks ir arī pārējais reģionu status. Dažas valstis to atbalsta, bet vairākas ir stingri pret to un nemaz nevēlas šādu pārējais kategoriju. Ar uh, sliekšņiem, uh, kas tiktu uh, balstīti uz IKP rādītājiem. Tas neatbilst līdzinējiem phasing in un phasing out noteikumiem. Tad noteikti vajadzēs runāt uh, par to, kāda daļa uh, no um, šīs finanšu aploksnes tiek, tiks piešķirta ESF un EDF, šiem diviem fondiem. Vairākas dalību valstis jau izteikušas par šo sadalījumu, un uh, bija pret piedāvāto risinājumu. Tad arī Eiropas apvienošanas fonds, uh, kas izmanto daļu no kohēzijas fonda budžeta, arī pret to ir daudzi iebildumi. Iebilst gan reģioni, gan dalību valstis, uh, kas uh, ir nobežījušas par iespējamo sektorizāciju politikai. Nu, lūk, tik daudz par politikas struktūru un par budžeta aspektiem. Mans kolēģis Karlos Mendes pateiks dažus vārdus par mūsu secinājumiem, par to, uh, kādam tad jābūt nākotnes kohēzijas politikas saturam. Paldies! Labdien visiem! Labdien priekšsādātāji! Labdien uh, uh, deputātiem! Es pievērsīšos pamat tēmām katrā no sadaļām kohēzijas politikā. Kohēzijas politika, protams, ir ļoti daudzpusīga. Tā iekļauj ekonomiskos aspektus, teritorijas un sociālos aspektus, un tā ir sasaistīta ar ekonomiskās attīstības mērķiem Eiropas Savienībā. To izmanto pat, uh, lai uh, pārvarētu krīzi, kā mēs visi apzināmies. Tad kāda kritika tad izskan attiecībā uz politikas mērķiem. Daži saka, ka, ka tie nav skaidri definēti un nav loģiski sadalīti. Bet neskatoties uz šo kritiku, kas e, tomēr nav pilnībā attaisnota, politika ir uh, daudzpusīga, tā ir vairākas dimensijas, bet arī e, citām politikām ir līdzīgi daudzpusīgi mērķi. tik tiešām mērķus varētu precizēt, uh, īstenot politiku varētu skaidrāk. Vajadzētu, piemēram, izšķirt starp dažādiem līmeņiem, uh, starp uh, stratēģisko un operatīvo līmeni. Mērķus vajadzētu formulēt ne tikai Eiropas Savienības, bet arī programmēšanas līmenī. Tāpat vajadzētu izšķirt starp politikas mērķiem un atbalsta skaitliskajiem mērķiem. Ir arī efektivitātes uh, mērķi, un tāpat vajadzētu skaidrāk definēt šos tā saucamos trade-offs. Teritoriālā dimensija uh, tiks stiprināta nākotnē. Uh, bet, protams, arī tas ir viens no politikas mērķiem komisijas priekšlikumā ir iekļautas dažas idejas, lai stiprinātu teritoriālo dimensiju, stiprāk koncentrējoties uz teritoriju specifiku, tad, piemēram, uz demografiskajām problēmām, uz uh, rūpnieciskās attīstības pakāpi un tā tālāk. Tāpat ziņojumā runa ir par pilsētu attīstības aspektu, kas ir jāstiprina, un arī par funkcionālo pārvaldību. Visbeidzot, ir jāuzlabo teritoriālā sadarbība un makroreģioni. Dalību valstis ir skeptiski noskaņoti attiecībā uz šiem mērķiem un uh, īpaši iebilst pret um, preskriptīviem elementiem, piemēram, attiecībā uz pilsētu vides attīstību. Bet, kā mēs saprotam, uh, šī koncentrēšanās uz teritoriālo attīstību ir noderīga, lai um, tiešām piedāvātu specifiskākus pasākumus, kas būtu īpaši piemēroti konkrētiem reģioniem. Piemēram, komisijai vajadzētu uh, stiprāk pievērsties integrētajā, integrētajām reģionālajām investīcijām un uzlabot arī teritoriālo sadarbību, koncentrējoties uz projektiem ar pārrobežu nozīmi. Jāuzlabo uh, stratēģisko plānošanu, un arī iekļaut piešķirumus kopējā politiskajā ietvarā. Visbeidzot, nepieciešama labāka Eiropas Savienības līmeņa pārvaldība. Teritoriālajai dimensijai jāparādās Eiropas likumdošanas dokumentos. Un, protams, jāizmanto arī uh, tās zināšanas un ekspertīze, kas pastāv reģionos. Par strateģisko kopsakarību un programmēšanu. Komisija ierosina kopējo strateģisko ietvaru, koncentrējoties uz uh, kopīgi pārvaldītajiem fondiem. Un um, uh, partnerattiecību uh, līgumiem kurus vajadzētu iestrādāt arī nacionālajos strateģiskajos ietveros. Komisija atbalsta arī prioritāšu izvirzīšanu. At arī šeit ir vairākas problēmas, piemēram, dalība dažādos līmeņos. At komisija būtu atbildīga par kopējās stratēģijas pieņemšanu, bet mēs saprotam, ka nepieciešams iesaistīt arī Eiropas parlamentu un padomi ir arī administratīvās sekas, piemēram, saistībā ar līgumu publiskošanu, jo tas prasīs papildu pārvaldības kapacitātes. Un uh, lielākas bažas ir saistītas ar to, ka tas varētu uh, padarīt uh, politiku pārāk koncentrētu uz atsevišķiem tematiem, jeb nozerēm. Tāpat uh, dalība valstis uzskata, ka nepieciešams noteikt uh, atsevišķus sliekšņus uh, fondiem un diferencēt tos pēc fondu mērķiem un pēc reģioniem. Par uzraudzību un izvērtēšanu. Šķiet, ka es pārliecu pāri vienam slaidam. Tad, uh, veikuma efektivitātes ietvars. Ir divas pamata idejas šai sakarā. Nepieciešams uh, ievest priekšnosacījumus, ex ante un arī makroekonomiskos priekšnosacījumus, un nepieciešams paredzēt arī rezerves. At šeit ir arī uh, metodoloģiskas uh, grūtības Uh, ir risks, ka politika tiks pārāk politizēta. Tā uh, kopumā dalību valstu nostājas un ekspertu nostājas ir tādas, ka nepieciešams stiprāk koncentrēties uz kohēzijas politikas efektivitāti, uz ciešām saiknēm ar kohēzijas politiku. Un um, uh, jāiesaista uh, politikas veidotājus, kā arī jāierobežo uh, šo ietvaru. At par priekšnosacījumiem vēlreiz. Nepieciešams izvērtēt administratīvo kapacitāti un stiprināt to dalību valstīs un komisijā. Protams, tiks izvērtētas arī uh, vājās vietas. Nepieciešams skaidrāk formulēt programmas, ir ierosināts padarīt izvērtēšanu obligātu uh, plāniem un programmām, veikt labāku ietekmes izvērtējumu un piemērot labāku metodiku. Komisija uh, šeit nepiedāvā neko daudz un varētu, piemēram, stiprāk pievērsties Eiropas parlamenta lomai strateģiskajās diskusijās uh, par Uh, sniegumu. Un šī informācija par sniegumu un sasniegtiem rezultātiem jāpublisko plašāk, uh, lai to varētu iegūt visi politikas veidotāji. Grīķijas uh, kolēģis norādīja uz to, ka izvērtējumam arī jābūt plaši pieejamam. Bet mēs uzskatām, ka īstenošanas ziņojumam ir jābūt publiskotam un pieejamam. Vairākas dalību valstis nepublisko šādu ziņojumus. Daži uh, tos publisko uzreiz, tik tikko uh, to sagatavo uzraudzības komiteja, citu nedara. Protams, nepieciešams nodrošināt, lai šī ziņojuma dati būtu augstas kvalitātes. Un visbeidzot, Eh, ir jāstiprina administratīvā kapacitāte ne tikai dalību valstīs, bet arī komisijā. Mēs saprotam, ka šī pārvaldības kapacitāte arī turpmāk būs viena no tematiskajām prioritātēm. Tad tā kā notiek pārvaldības modernizācija un pārstruktūrēšana, mēs ļoti Stipri koncentrējamies tagad uz uh, apmācības pasākumiem, lai uzlabotu strateģisko plānošanu un uh, arī uz uh, sistēmas īstenošanu. Tad nodrošinājuma modelis, kopīgā pārvaldība. Tad šo modeli dalību valstis ir ļoti stipri kritizējušas, un liela prioritāte, protams, ir uh, vienkāršo to slogu, kas gulstās uz uh, pārvaldības iestādēm. Mēs neesam pārliecināti, ka pašreizējie priekšlikumi tiešām palīdzēs mums šo mērķi sasniegt. Komisija ierosina krasi mainīt pārvaldības un kontroles sistēmas. Tas izriet no finanšu regulējuma. Ir, piemēram, dažas idejas, kas izriet no uh, kopējas lauksaimniecības politikas eh, principiem, tad pārvaldības deklarācijas un tā tālāk. Mēs uzskatām, ka nav eh, eh, vajadzīgs tik stipri koncentrēties uz šiem priekšlikumiem, vajadzētu tos apvienot ar jau esošo praksi par samērīgumu. Jautājums ir par to, vai pārvaldības un kontroles prasības uh, ir proporcionālas riskam, vai arī uh, programmu uh, apjomam finanšu izpausmē. Protams, ja idejas par sasaisti ar, ar finansējumu nebūs pilnīgi skaidras un nebūs kontroles sistēmu, tad izskanēs ļoti nopietna kritika. Un visbeidzot, vienkāršošana. Tā ir mūsu pastāvīgā prioritāte. Pamat idejas šeit - harmonizēt uh, atbilstības noteikumus, izveidot arī visaptverošo regulējumu. Bet daudzi uzskata arī, ka vajadzētu arī paredzēt vienkāršotus uh, kompensācijas uh, mehānismus. Mēs neesam pilnībā pārliecināti, ka tas būtu tiešām uh, risinājums visām problēmām. Visbeidzot par pievienoto vērtību. Protams, šis ziņojums ir ļoti daudzpusīgs, bet jāsaka, ka pievienotā vērtība šeit skar vairākas jomas. Te var būt runa par finanšu uh, Uh, pievienoto vērtību, par stimul, stimulēšanas efektu un arī par netiešo efektu, kas būs šai politikai. Uh, finanšu papildināmība. Tā ir saistīta ar metodikas izaicinājumiem. Ir grūti uh, pierādīt, kā izdevumi tiešām ir papildinoši pilnā nozīmē. At politikas pievienotā vērtība pašlaik netiek uh, pienācīgi ņemta vērā. Runa ir galvenokārt pašlaik par politikas sniegumu un pozitīvo ietekmi uz stratēģijas Eiropa 2020 sasniegšanu. Tad kohēzijas politika kļūst par instrumentu šai stratēģijai 2020. Kas tad iztrūkst? Iztrūkst koncentrēšanās uz centieniem sasniegt kaut ko, kas tiešām būtu jauns un papildinošs. Protams, regulā ir pateikts, ka šai politikai jāpapildina dalību valstu politikas, bet nav konkrētu pasākumu, kas šo principu tiešām veicinātu. Vēl viens instruments - finanšu pārvaldības instrumenti teoretiski tie ir labi. Un uh, tomēr ir nepieciešami skaidrojumi, jānodrošina juridiskā skaidrība, jo šos instrumentus praksē ir pagrūti īstenot. Tāpat mēs uzskatām, ka vajadzētu lielāku uzmanību pievērst komisijas eksperimentiem. Pagātnē komisija bija iesaistīta vairākās inovatīvās programmās. Tagad gandrīz nekā jaunā nav palicis. Komisijai vajadzētu uzņemties lielāku risku un veicināt eksperimentus. Nu, protams, arī pastāv N plus 2 noteikums, kas būtu jāpārskata, jākoncentrējās uz kvalitāti. Ar to starp citu ir saistīta eh, visnopietnākā kritika. Un visbeidzot, Uh, soda vai sodīšanas princips. Atvainojiet, partnerības princips. Tad daži uzskata, ka šis princips ir um, jāprecizē, lai identificētu to, kā vispār šis princips būtu jāīsteno. Ir um, vienkāršāki priekšlikumi, tad maigāki, kas iekļauj pieredzes apmaiņu, piemēram, eh, Eiropas sociālo fondu šeit var pieminēt, bet no citas puses vajadzētu precizēt, kādā veidā tiek īstenots jau tagad partnerības princips, eh, kur tas pilnībā atbilst regulas eh, ievirzēji. Lūk, tie ir pamata elementi no ziņojuma, protams, detaļu ir daudz vairāk, bet Laika mums gandrīz neatliek, tāpēc labprāt uzklausīsim jūsu komentārus. Uh, Paldies! Tagad uzsāksim jautājumiem atvēlēto diskusiju. Es nezinu, kuram tagad dot uh, Nisam vai Albrechtam. Kurš no jums ir svarīgāks? Jā, es uh, Sakanīs Teleroja kungs vēlos sveikt e, eksperts par padarīto darbu, jo viņi to visu izdarīja pa dienu ātrāk nekā komisija. Tā kā jums ir izdevies tieši laikā, jo tas ir ļoti izsmeļošs dokuments un sniedz ārkārtīgi daudz informācijas, kuru mēs varam izmantot, domājot par priekšlikumiem, jo komisija e, sagatavo priekšlikumu cerams uz tikpat uh, izsmeļošu pētījumu bāzi. Tātad uh, tas ir ļoti liederīgs dokuments, ko mēs varam izmantot savās diskusijās un noslīpēt savas idejas. Tikai viens jautājums par e ES 2020. Un jūs teicāt, ka būs ļoti grūti to saskaņot, jo valstīm nav konkrēta ideja par to, un tas ir gluži vienkārši briesmīgi, jo tas ļoti kritisks brīdis. Un mēs jau divus, trīs un gadus jau ar šo stratēģiju darbojamies. Mums ir uh, konkrēti flagmaņi šajā stratēģijā. Un vai jums ir atbildi, vai mēs varam saskaņot uh, šīs darbības ES 2020 un flagmaņus šī stratēģijā ar mūsu politiku. Un vai jūs varat precizēt, vai jūs neskatījāt šādas iespējas? Nu, tad mums noteikti gāja ļoti interesants diskusijas. Paldies, Jānlūdzu. Cik es saprotu, tad tā ir reakcija uz esošajām diskusijām par kohēzijas politikas nākotnē, nevis par priekšlikumu, kas būs rītdien. Mēs ceram, ka rītdien mums visus nebū, negaida liels pārsteigums, bet ir, zinām, elementi, kas ir ārkārtīgi būtiski. Un par šo ziņojumu, kādēļ tas man šķiet ļoti interesants, Es zinu, ka jūs parasti veicat ļoti padziļinātu analīzi un jūs skatījāties uz četrām vīzijām. Es šo materiālu saņēmu šodien un biju cenšos rast atbildu uz jautājumu, kuras no šīm vīzijām ir jūsu, kura jūs prāt ir tā labākā, un ko jūs domājat par komisijas priekšlikumiem. Vai tā ir tā pati vīzija, kas jums? Mums ir jādomā par grozījumiem saskaņā ar vīziju, lai panāktu to labāko. Ja mums ir četras vīzijas, kuras jūsprāt, kura jūsprāt ir tā labākā? Jo vispārējais ir tikai detaļas balstoties uz vīziju, kur jūs uzskatāt par labāko. Vai arī varbūt jūs uzskatāt, ka ir ļoti labs tāds uh, vīziju sajaukums ka tiek izmantotas dažādas tehnikas un metodas, nevis vīzijas. Varbūt ir pienācis laiks reaģēt uz krīzi un nedomāt par tādām augstām vīzijām. Manuprāt, ja mēs paturam prātā vienu galveno vīziju, tas būtu ļoti svarīgi. Un arī daži jautājumi. Varbūt to var tekstā atrast, bet eh, ko jūs domājat par šo makro reģionu kā daļu no reģionālās politikas. Šīs diskusijas joprojām turpinās. Vai makro reģionālā stratēģija ir daļa no reģionu politikas, vai tas ir kaut kas pavisam cits? Varbūt reģionālā politika ir pilnībā mainījusi savu identitāti. Tas nav tikai par deklarāciju, tas ir saistīts arī ar naudu un ar šo instrumentu. Un kā tad ar daudz līmeņa pārvaldību, kuru mēs uh, paziņojam kā nākotni, ka daudz līmeņa pārvaldība ir jāīsteno praksē. Un tāds tīri komentārs, ja mums ir šī tāds slavens instruments transportam, un tad kom, transporta komisārs paņem naudu no kohēzijas fonda. Nevis iezīmēto naudu, bet paņem. Un tad būs uh, ierobežojuma atšķirības. Tad nebūs 0,5, bet dažās būs 2,5, dažās 2,2, dažās 1,8. Šāda stratēģija no transporta komisāra varētu mainīt mūsu domas par ierobežojumiem. Lūk, nu, tāds ir mans komentārs. Uzskatu, ka tas būtu ļoti bīstami. Manuprāt, ir jāatbalsta līdzekļu iezīmēšana. Un neatbalstam to, ka mēs ņemtu naudu no kohēzijas fonda, jo tas iznīcinātu visu sistēmu. Vispirms sadalījums un tad par šo makro reģionu un reģionālas politikas attiecību. Paldies, man varakis kungs, lūdzu. Ja e, Mans jautājums ir šāds. Vispirms gribētu pateikt, kas par šo pētījumu tas ir ļoti svarīgs. Man vēl nebija iespēja to izpētīt detalizēt, bet gribētu par to vispirms pateikties. Mans jautājums ir šāds. Acīm redzot, eksperti ir visu laiku paturējuši prātā stratēģijas 2020 mērķus. Un tur runa ir gan par salīdzinošiem reģioniem, gan par uh, konkurences reģioniem, gan arī par pārējais reģioniem. Un notiek pašlaik diskusijas par to, ka pašlaik būtu jārada izaugsme. Tas nozīmē, ka Eiropai būtu jātiek ārā no krīzes un uh, ir iespējams radīt konverģenci. Un šeit uh, stratēģijas 2020 ietvaros uh, politikas nav pietiekams. Un jautājums šāds. Šī pētījuma rezultāts bija tāds, ka ja Eiropas 2020 mērķi tiek īstenot, vai tiešām tad tiks sasniegt konverģents un cik tālu ies šī konverģents? Vai to kaut kā šodien jau var noteikt? Jeb šī diskusija vairāk ir tāda, kā mazliet pagrāt no gaisa. Paldies! Došu ekspertiem iespēju atbildēt uz jau izskanējušajiem jautājumiem. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Varbūt varu atbildēt uz pirmo un trešo jautājumu kopā par Eiropu 2020 stratēģiju. Pirmkārt, varbūt mēs eh, pārspīlējām dalību valstu viedokļus tajā ziņā, ka mēs necentāmies teikt, ka Eiropa 2020 un nevar tikt saskaņota ar koheizijas politiku. Daudzas dalību valstis it īpaši tās, eh, kuras ir turīgākas, ir ļoti priecīgs par Eiropu 2020 stratēģiju, jo tā atbilst viņu reģionālas attīstības stratēģijas mērķiem, eh, arī eh, koncentrējās viņa aptuveni uz vienām tām pašām lietām jautājums, kuram mēs pievēršam uzmanību, ir tas, cik lielā mērā Eiropa 2020 eh, veicina naudas izdošanu šajā kohēzijas politikā un eh, to, ka ir nepieciešams līdzsvars šeit, it īpaši domājot par to, kā tiek analizēta attīstības vajadzības un grūtības dalībvalstu līmenī, lai atrastu labāko struktūra fondu un kohēzijas fondu pielietojumu. Mēs redzam, e, līdzekļu iezīmēšana ir pievilcīga, tā ļoti tieša un e, redzama, bet no otras puses sarunās ir jābūt pietiekami saprātīgiem lai Eiropa 2020 stratēģija nekļūtu pārāk valdonīga. It īpaši mēs domājam par to, ka koncentrētos uz tikai dažām tēmām un sektoriem un vairs nedomātu par konkrētām teritorijām vai vietām. Un šī spriedze starp teritoriālo un sektorālo pieeju, īpaši kohēzijas politikā, mēs vēlētos redzēt, ka izdarīt, tiktu izdarīts uh, akcents uz teritoriālo aspektu. Un tas uh, sasaistās ar jautājumu par konverģence var tikt sasniegta. Vēl joprojām ir ļoti liels akcents likts uz konverģenci priešakumos, vismaz mūsu skatījā, skatījumā. Par to, ka resursi joprojām tiek piešķirt valstīm, kas ir zem 75%. Un mazāk elastība par to, kā šie resursi tiek izmantoti, bet ir ļoti būtiski, ņemot vērā, ka tā tiešām ir kohēzijas politika, lai konverģents un kohēzijas jautājumi eh, netiktu aizmirsti. Jana Olbrihta uzdotie jautājumi par to, kuru vīziju mēs atbalstītu. Mēs atbalstām komisijas vīziju, kas balstās uz konkrētām vietām kohēzijas politikā. Tas, kas varbūt mums netik ļoti patīk, ir šis no augšas uz leju, no apakšas uz augšu skatījums. Uh, it īpaši pārvaldības aspekts, partnerības līgumu attīstībā un programmu izstrādē. Tur ļoti stipra loma ir pašvaldībām, vietējām struktūrām. Bārker eh, ziņojumā tika norādīts, ka būtu no apakšu uz augšu attīstība šajā vispārīgajā ietvarā kam būtu jau tagad jānotiek, bet um, mēs to neredzam. Man šķiet, ka reģiona komiteja arī par to uh, bija, kas sakāms nesenā uh, viņu pasūtītā pētījumā. Un mēs redzam iespēju nodrošināt, ka tiek ņemts vērā arī vietējās iestādes šajos jautājumos. Noslēgumā par makro reģionālo stratēģiju, vai tā ir daļa no uh, lielākas stratēģijas, nu, mēs vēlam tikai pašā ceļa sākumā, bet es teiktu, ka noteikti šāds potenciāls pastāv. Ja atgriežamies atkal pie Barkera ziņojuma un to, kas rakstīts teritoriāla darba kārtībā un komisijas priekšlikumos, tur tiek runāts par elastīgu domāšanu attiecībā uz telpu, skatīties uz dažādiem reģioniem, uz to funkcijām, skatīties uz tiem vietējā līmenī. Uh, bet paturēt prātā arī plašāku līmeni, tā kā mēs redzam īstu potenciālu, kā dažādas vietas un dažādas geogrāfijas var uh, tik pielā, saņemt sev pielāgotu politiku. Jāskatās, kā viss rietas notiksies. Mums ir šī apņemšanās nekāda jauna pārvaldība, bet skatīsimies, kā lietas uh, virzīsies. Mēs esam ceļu sākumā, Mēs katrā ziņā varam mācīties no pieredzes Baltijas jūrā un Donavas reģionā. Tā kā esmu pārliecināts, ka šeit ir uh, daudz pozitīvu aspektu šim jēdzienam kā tādam. The, the only thing uh, I, I would add was... Jā, vienīgais, ko es varu pievienot, ir par pirmo jautājumu, kas ir Eiropa 2020 un vai ir nepieciešama informācija. Jā, ir tādā ziņā, ka integrētās vadlīnijas tika pieņemtas pagājuši gadu, un parlaments arī piekrita tām, kur tika runāts par nodarbinātību, un šo vadlīniju komplekts būs kā tematiskas prioritātes. Tas arī notika iepriekšējā periodā, ir tēmu saraksts, uz kurām būtu jākoncentrējās un, protams, arī budžets 2020, kuru komisijas priešlikumi ir norādījuši ar sliekšņiem klimata pārmaiņām, inovācijām un Eiropas struktūra fondajiem. Arī reģio ģenerāldirektorāts ir izteicis rekomendācijas pilnspējīgu un viedu izaugsmi, tā kā ir šāda informācija, vai tā precizē par to, kas īsti ir Eiropa 2020, tas ir cits jautājums. Daži uzskata, ka šīs iedzības vēl ir pārāk vispārīgs un nosac pilnīgi visu, bet ir zināms vadlīnijas pieejams un rītdien, kad regulējums tiks pieņemts, mēs redzēsim vēl skaidrāku informāciju. Paldies! Paldies, Makunaitis kundze, lūdzu. Ačiū pirmininkė. E, dėkoju tikrai už šitos studijos pristatymą. E, tikrai labai savalaikės. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī par šī ziņojuma prezentāciju. Tas ir tiešām ļoti aktuāls, un mums būs jārunā par vadlīnijām un par dažādajām iespējām. Bet jāuzsver, ka mums ir vajadzīgi finanšu resursi, lai īstenotu šīs vadlīnijas. Es gribu uzdot jautājumu par finansējumu aspektu. Mēs labi zinām, ka Eiropas Savienība balstās uz solidaritātes principiem. Mēs to ļoti daudz arī sakām. Bet uh, ir arī jautājumi attiecībā uz solidaritāti. Tad šeit, piemēram, ir daudz aspektu, kas skar nākotnes finansējuma programmas. Un uh, pastāv bažas, ka ir iespējama diskriminācija. Mums vajadzētu mazināt atšķirības, nevienlīdzību starp vecajām un jaunajām dalību valstīm. Bet, kad mēs lūkojamies uz finansējuma pusi, piemēram, kohēzijas fonds kā finansējuma instruments un uh, kritēriji, tad te mēs redzam, ka tiks ieviesti dažāda veida sliekšņi un griesti. Tas nu ir pareizi, bet līdz ar to dažas valstis būs mazāk privileģētajā stāvoklī. Tāpēc, ka atbalsts šīm valstīm būs daudz mazāks nekā citām. Varbūt jūs varētu šo aspektu pakomentēt, un varbūt jūs varētu arī paskaidrot, kā darbosies uh, finansēšanas mehānismi. Es īpaši gribētu zināt šeit, uh, ko jūs domājat par nediskrimināciju un solidaritāti. Elīsa Rorov no komisijas vēlēs izteikties vai ne? Es nezinu, vai jums ir jautājums vai komentārs, bet lūdzu jums vārds. Paldies! Nē, es būtībā vēlējos teikt divas lietas. Vispirms vēlos pateikties Džonam Baktleram un viņa komandai par šo lielisko pētījumu. Paldies arī par rekomendācijām un par secinājumiem, kas izskanēja un kas atbilst darbam, kas uh, tika veikts eh, komisijas struktūrās. Es gribēju precizēt dažas lietas. Pašā sākumā Džons runāja par politikas struktūru un uh, atbilstības kritērijiem. Es domāju, ka neteikšu neko tādu, uh, kas visiem ir zināms, bet vienkārši vēlos paskaidrot, kādas tad ir šeit kategorijas un kādas izmaiņas ir paredzētas. Pārejas reģioni. 51 reģions ir iekļauts šajā kategorijā. Un tikai daži skaitļi. Vairākums šo reģionu ir 15 vecajās dalību valstīs, piemēram, desmit reģioni Francijā, deviņi Vācijā, Beļģijā ir četri, Somijā ir viens, Spānijā ir četri, viens Portugālē, viens Polijā, deviņi apvienotajā karalistē. Lūk, tas attiecas uz pārējais uh, uh, posma reģioniem. Tad uh, šīs pārklājums pārējais reģioniem. Jā, protams, šī kategorija aizvietos veco phasing in, phasing out kategoriju. Ko tas nozīmē? 36,7 miljoni 72 uh, uh, tūkstošiem uh, iedzīvotāju. Mums tagad būs 51 reģions. Un tas ir jāapzinās. Tad par uh, līdzekļiem, uh, kas paredzēti uh, palīdzībai, tad kas tad ir? Mēs aprēķinājām intensitāti šo um, atbalstu gan 15, gan 12 Eiropas Savienības dalību valstīm. Tad 65 eiro uz uh, vienu iedzīvotāju ES 15 un uh, Uh, ES12 ir 249. Uh, Bet pēc tam tas mainīsies uh, pēc 2015. gada. Tad mēs konstatējam šeit nelielu samazinājumu vecajām dalībvalstīm un nelielu palielinājumu jaunajām dalībvalstīm. Tas tikai precizējumam. Jo pētījumā uh, ir pilnīgi pareizi atspoguļota uh, jaunās politikas struktūra, bet tur varbūt ir uh, zināmas tādas uh, nesaskaņas attiecībā uz budžeta piešķirumiem un sadalījumu uh, attiecībā uz vienu iedzīvotāju, kā arī uz pārējais reģioniem. Vēl gribu teikt, ka rītdien šis priekšlikums tiks bliskots kopā ar ietekmes izvērtējumu, kur jūs atradīsiet detalizētu analīzi uh, attiecībā uz geogrāfisko pārklājumu, uz uh, palīdzības intensitāti, uh, uz sadalījumu tad, pa reģioniem visā Eiropas Savienībā. Tad tas nebija jautājums, bet drīzāk precizējums par skaitļiem. Es domāju, ka var ļoti augstu novērtēt šo pētījumu. Tas tika sagatavots īstajā laikā un vēlreiz gribu pateikties autoriem. Jā, protams, arī mēs esam priecīgi, ja komisija ir uh, labā omā. Un nu, tad liels paldies par jūsu komentāru un arī par nelielu ieskatu tajā, kas tad rītdien tiks publiskots. Cerēsim, uh, ka šis priekšlikums, kas rītdien tiks prezentēts, saglabāsies arī sarunu gaitā. Arī es vēlos uzdot jautājumu. Jūs pieminējāt, neatceros, kurš no jums, bet viens no runātājiem pieminēja Eiropas parlamenta lomu un stiprāko starp institūciju dialogu. Tas mums, protams, ir ļoti svarīgi, jo mēs cieši tieši cenšamies definēt Eiropas parlamenta lomu vairākās politikās, nodrošināt ekonomisko pārvaldību un sešus jaunus priekšlikumus. Um, parlamenta loma ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem sarunu gaitā. Un mēs vēl neesam pilnībā pabeiguši diskusijas arī par to, kāda tad varētu būt parlamenta loma Uh, jaunajā kohēzijas politikā. Uh, pēdējā pusotra gada laikā mēs cieši sadarbojamies ar komisiju, arī ar padomi, un, uh, protams, mēs labprāt sagaidīsim arī jaunās idejas par to, kā starpinstitūciju dialogs varētu tikt iestrādāts politikā, kā mēs šo dialogu varam uh, stiprināt un padarīt uh, efektīvāku no politiskā skata punkta. Un tad esmu nonākusi pie kāda jautājuma, par, kuram, e, par kuru esam jau diskutējuši. Eiropas parlaments, diskutējot par struktūru fondu, par kohēzijas politiku, um, sācis par to runāt uh, pēc revīzijas palātas ziņojuma. Arī komisija pirms dažiem gadiem jau uzsākusi izvērtēšanu. Revīzijas palāta turpinās koncentrēties uh, uz to, kā šī kohēzijas politika tiek īstenota, uh, runāt par Eiropas budžeta izpildi diskusijas par šo politiku, ņemot vērā revizijas palātas ziņojumus par iespējamām īstenošanas kļūdām, būtu jāsasaista ar izvērtēšanas diskusijām. Tas, protams, ir komisijas uzdevums, bet mēs varam palīdzēt nodrošināt labāku līdzsvaru un politikas labāku vērā ņemšanu īstenojot Eiropas Savienības budžetu. Eh, jūs eh, nodarbojaties ar kohēzijas politiku, un varbūt jūs izskatījāt arī eh, šādu iespēju. Tad kā jūsuprāt var veidoties turpmākais dialogs par šiem jautājumiem? Es, protams, nesagaidu tagad jau uh, galīgo atbildi, uh, tas ir drīzāk domāts kā viela pārdomām. Un man šķiet, ka šeit vēl bija jautājums šajā zāles pusē. Bet varbūt jūs vēlaties arī atbildēt uz Elises Rolas teikto. Um. Paldies! Paldies par šiem komentāriem! Vispirms par skaitļiem. Es varu tikai atkārtot to, kas ir teikts ziņojumā. Tur ir pateikts ļoti skaidri, ka skaitļus vajadzētu interpretēt ļoti piesardzīgi, jo mēs gatavojām šo skaitļus pēc tam, kad tika publiskota stratēģija 2020. Tad, piemēram, IKP faktora izmantošana runājot par um, Uh, atbilstības kritērijam. Tai brīdī, kad mēs to aprēķinājām, bija pieejami tikai dati par 2007. un 2008. gadu, par 2009. vēl nē. Līdz ar to mums nav pilnīgas ainas šeit, un mēs nevaram atskatīties tikai uz 2008. gada skaitļiem, uh, jo tie neatspoguļo krīzes uh, ietekmi uz vairākām valstīm. Valstis ir attīstījušas ar dažādu ātrumu. Un tāpēc mēs esam izlēmuši iestrādāt šeit aplēses datus no nacionālajiem avotiem. Protams, šie dati atšķirsies no tiem skaitļiem, par kuriem tagad runāja Elīza. Būtu ļoti interesanti paskatīties uz šiem gala skaitļiem, kas tiks zināmi rītdien. Un mēs noteikti tos aplūkosim un nu jauna izvērtēsim uh, veikto analīzi. Un tas atbilst, at, ir atbild daļēji uz Morkunaitis kundzes jautājumu. Mēs pieminējām vairākus aspektus, kas saistīti ar sliekšņiem un griestiem. Tie mums šķiet ļoti svarīgi, ņemot vērā atšķirīgos piešķirumus. 2,5% no uh, nacionālā kopienākuma. Uh, tas bija maksimālais līmenis uh, pag pagājušo reizi. Protams, mēs pievēršam īpašu uzmanību tam, ka ir potenciālas atšķirības uh, ņemot vērā to, kā tiks īstenoti finanšu mehānismi. Tad tiek salīdzinātas uh, vecās dalību valstis ar jaunajām dalību valstīm, un tur ir uh, nozīmīgas atšķirības attiecībā uz palīdzības intensitāti. Es domāju, ka galvenais punkts šeit ir tas, ka mūsu skaitļi uh, ir domāti galvenokārt tam, lai pievērstu šīs komitejas uzmanību uh, pamat problēmām šajā priekšlikumā. Protams, mēs esam gatavi domāt arī uh, par referentes jautājumu, par to, kāda var būt Eiropas parlamenta loma starpinstitūciju dialogā. Un mēs piekrītam uh, diezgan uh, kritiskajam vērtējumam par parlamenta lomu pašlaik. Uzskatām, ka šai komitejai vajadzētu spēlēt uh, lielāku lomu un tikt piesaistītai regulāri uh, politikas pārskatīšanā. Protams, mums vajadzētu balstīties uz pierādījumiem, kas būs pieejami. Labi, paldies, kolēģi. Ja pašlaik nav citus komentāru, uh, Tad pateiksimies profesoriem uh, Baktleram un Mendesam un arī Fionai Višletei, kas arī palīdzēja izstrādāt šo ziņojumu. Es ierosinu uh, lūgt uh, uh, politikas departamentu uh, sagatavot atjaunoto versiju šim ziņojumam, dot uzdevumu sagatavot šo atjaunoto versiju, ņemot vērā datus, kas tiks publiskoti rītdien. Jo ļoti svarīgi ir šādās diskusijās iekļaut visjaunākos datus un arī turpmāk pieaicināt komisiju. Bija ļoti noderīgi šodien uh, Uh, šeit diskutēt arī ar komisijas pārstāvjiem. Es domāju, ka citu lēmumu mums šodien nebūtu ko pieņemt, tad paldies par to, ka jūs piedalījāties mūsu sanāksmē. Uh, sanāksmi tagad beigsim un turpināsim ar koordinātoru sanāksmi. Tad zālē paliks tikai tie, kam jāpaliek. Un lūdzu rītdien atnākt ar balsošanas kartītēm. Tās būs vajadzīgas balsošanai.